Right, could everybody... Sveika, kolēģi! Gribētu lūgt visiem ieņemt vietas. Mums jāatsāk darbs. Atkal, nu, jāsaprot tā doma, ka jāķers pie darba. Protams, visiem laimīgi jauno gadu, visiem, ko vēl neesmu sastapusi un kam vēl to neesmu pateikusi. Un uzreiz pāriesim pie otra darba kārtības pirmā darbkārtības punkta, darbkārtības pieņemšana, iebildumu nav, tātad uzskatām to par pieņemtu. Tālāk jāapstiprina protokols sanāksmēm, kas notika 3. un 4. maijā, 14. jūnijā, 21. un 22. jūnijā, 4. un 5. oktobrī, 8. un 9. novembrī pagājušajā gadā. Protams, pagājušajā gadā vai ir kāds iebildums, nav iebildumu, tad šos protokols uzskatīsim par apstiprinātiem, tie jums ir arī izdalīti. Tad varam uzreiz pāriet tālāk pie trešā darba kārtības punkta, kas ir pirmais saturiskais darba kārtības punkts, un varam runāt par novatorisko finansēšanu pasaules un Eiropas Savienības līmenī. Tā ir uh, uzklausīšana, un ievadvārdus mums teiks komisijas komisārs Šemets kungs, pēc tam sekos diskusijas, un pēc tam pāriesim pie nākamajiem darba kārtības punktiem. Mums arī runās e, eksperti šai panelī. Esam tikai pavisam nedaudz aizkavējušies, bet tāpēc arī nekavējoties uzreiz došu vārdu komisāram Šemetas kungam. Viņš jau nebija šeit, viņš bija šeit pirms neilga laika, bet, nu, tomēr priecājamies jūs redzēt, jeb atkal lūdzu, Šemets kungs. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribu visiem novēlēt daudz laimes jaunā gadā, visiem tiem, ko vēl neesmu saticis godātie deputāte. Gribu pateikties ekonu komiteju, tad īpaši Balzas kundzei un Podimatas kundzei par uzaicinājumu piedalīties šai uzklausīšanā par inovatorisko finansējumu. Pagājuši gadu pēc visaptverošu pētījumu veikšanas komisija uzsāk plašas debats par to, kā izmantot modernos finansējumu līdzekļus, lai cīnītos par, fisk eh, par fiskālu konsolidāciju un lai cīnītos arī par klimatu, klimatu pārmaiņām. Tik sagatavots darba dokuments, tas notika pagājušā gada aprīlī. Tur tika jūsu vīzija attiecībā uz šiem jautājumiem. Tur runājam par vairākiem līdzekļiem, piemēram, reizēm šie instrumenti var gan palīdzēt vairot ieņēmumus, gan arī veicināt tirgus stabilitāti, respektīvi uzliekot cenu risku situācijai un oglekļu emisijām. Šodien gribētu pievērsties trījiem jautājumiem kas tika pievienāti debatēs par podimatas ziņojumu finanšu, uh, finanšu transakciju nodoklis, oglekļu nodoklis un vēl, vēl kāds mums. Un vispirms finanšu transakciju nodoklis. Šajā jomā komisijas mērķis ir šāds. Pirmām kārtām vēlamies pārliecināties, ka finanšu sektors uh, dod būtiski ieguldījumu publiskajā finansējumā, valsts finansējumā, un otram kārtām ir jāpapildina finanšu sektora regulējums, koriģējot nevēlamu šo iestāžu uzved, uzvedību un neapdraudot Eiropas Savienības konkurences spēju vienlaicīgi. Un trešām kārtām vēlamies izvēlot no ielāpa veida risinājumiem veicot, veicot, veicot, izveidot atsevišķas nodaļas, kas beigu beigās varētu kaitēt kopējam tirgum. Pēc provizoriskās analīzes komisija nāca klajā ar divu punktu pieeju finanšu sektora uh, reformai. Tas tika pausts ir 2010. gada paziņojumā. Finanšu transakciju nodoklis ir daudz sološs risinājums Eiropas Savienības mērogā. Tas varētu pārliecināties, ka finanšu sektors uh, maksā nodokļus un līdz ar to rada attiecīgus ieņēmumus turklāt. Uh, ar tā palīdzību varētu pārliecināties, ka palielinās stabilitāti finanšu tirgu, jo pēļņa un augs tiek tos tap arī prēmijas tiek aplikts ar nodokļiem, un tāpēc netiktu pieļauts pārlieks risks. Uh, Šis finanšu transakciju nodoklis ir saņēmis atzinīgi vērtējumu arī no starptautiskā monetārā forma un akademiskajām aprindām, kā visdaudzsološākais no risinājumiem. Ieņēmumi no šāda nodokļa būtu atkarīgi no tā, kā izveidots nodoklis un no tā, kā nodoklis iekļaus kopējā finanšu sektora regulējumā. Un, lai gan ieņēmumi tiek lēsti e, un interpretēti ar ļoti lielu piesardzību, vis, visaptvarošākajā jomā 5% apmērā šāds nodoklis varētu novest novest pie 25 miljardiem ieņēmumu Eiropas Savienībā kopumā. Mūsu analīzē turklāt parādījās, ka iespējamība, ka šis sloks nonāks uz patērētāju pleciem, ir daudz mazāks ar šī nodokļa palīdzību. Un eh, līdz ar to juridiskās saistības lielākoties tomēr būtu jāuzņems tieši finanšu sektoram, kas attiecas uz risku konkurētspēju Eiropas Savienības finanšu iestādēm. Komisija vēl būs vajadzīgs analizēt eh, iespējamo šādas transakciju nodokļa ietekmi, lai pārliecinātos, ka labumi, kas nāk no šāda nodokļa, būtu svarīgāki par tā eh, radītajiem izdevumiem. Provizoriskie konstatējumi liecina, ka konkurētspējas apdraudējuma risks Eiropas Savienībā būtu zemāks ar šo nodokli nekā, ja tiktu izveidot citi jauni nodokļi, jo banku sektorā ir daudz grūtāk pārvietoties tādas, ir īpaši tā gadījumā, ja transakcijām ir elektronisks raksturs. Globālā līmenī raugot rīkoties. Komisija ir vajadzīgi tālāk pētījumi un eh, tālāk ir ietekmes novērētējumi attiecībā uz finanšu transakciju nodokli. Mēs strādāsim kopā ar G20, lai veicinātu vienošanos eh, ar svarīgākajiem starptautiskajiem partneriem. Es pats personīgi pieminēju šo jautājumu, runājot ar ASV valsts kases pārstāvjiem Vašingtonā decembrī, un redzēju savu analogu vidu gatavību turpināt šīs diskusijas tajā brīdī, kad nāks klējā rezultāti no mūsu kopējā ietekmes novērtējuma ņemot vērā, cik augstus ieņēmumus šis finanšu transakciju nodoklis varētu radīt, šķiet, ka tas ir ļoti pievilcīgs finansējuma risinājums globālā līmenī. Ja šādu nodokli piemērotu globālā līmenī 0,15% aptērot, tad tādā gadījumā mēs runājam apmēram par 60 miljardiem eiro. Tiek lāsts, ka tiek, tiek, tiek minēti pat desmitreiz lielāki skaidri atsevišķos pētījumos, bet komisija uzskata, ka šie pēdējie nodokļi noteikti ir neskaidri un salīdzinoši nepamatot. Līdz 2011. gada vasarai Eiropas komisijas dienas sagatavos ietekmes novērtējumu un izvērtēs kumulatīvo efektu, ko šāds nodoklis varētu radīt uh, ņemot vērā arī banku nodevas un cits iespējamos nodokļus. Cik tālu tad ir pavirzījies ietekmes novir, novērtējums uz priekšu? Dienas ir uzsākuši pētījumus par pašreizējo nodokļu sistēmu šai sektorā un arī tiek veikta empiriskie izvērtējumi. Rezultātiem vajadzētu kalpot par pamatu tālākam izvērtējumam uz kopējo tirgus reakciju attiecībā uz šādiem nodokļiem un arī uz to, kāds risks pastāv, ka banku iestādes varētu nu, tikt pārvietotas uz teritoriju ārpus Eiropas Savienības. Uh, Runājot par starptautiskā klīringa banku, finanšu tirgus eh, regulātoriem ir, uzsā, ir uzsākt vispārējie vispārēj akadēmiskie pētījumi. Tas dos papildus ieguldījumu datu eh, kopumam un tiks izstrādāts arī dažādas scenāriju modelēšanas pieejas ir dažādi potenciālie modeļi, kas eh, varētu rasties nodokļu rezultātā attiecībā uz kapitāla izaugsmi, uz risku uzņemšanos un tam līdzīgi. Lai labāk izvērtētu šos kumulatīvos aspektus, komisijas dienesti strādā plecu pie pleca. Ja runājam par opciju līgumiem, nolīgumā tiks ņemti vērā pēdījumos eh, tiks ņemt vērā Eiropas eh, līmeņa nodoklis tur neskatīsies, uz, tur netiks skatīts globālais līmenis. Protams, mēs analizēsim arī pamats scenārijus, kas ir šai gadījumā ārkārtīgi nozīmīgi, jo finanšu sektors, eh, protams, ir pakļauts arī daudziem citiem regulējumiem, piemēram, kapitāla pie, prasību direktīvas pārmaiņas un tam līdzīgi. Visu šī darba rezultātā mēs veidosim tālāku platformu attiecīgām politiskajām in iniciatīvām attiecībā uz finanšu sektoru aplikšanu ar nodokļiem. Turpinājumā gribu pievērsties nākamajai podimets ziņojumā pieminētajam jautājumam oglekļa nodoklim. Atzinīgi vērtēju jūs atbalstu vispārīgam pārskatījumam enerģētikas nodokļu direktīvā un tā, ar mērķi padarīt CO2 padarīt par galveno kritēriju nodokļu noteikšanai attiecībā uz enerģētikas produktiem. Uh, enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšanai ir divi mērķi. Pirmām kārtām nepieciešams izveidot Eiropas struktūru CO2 nodokļiem ārpus eh, Eiropas Savienības emisiju tirniecības sistēmas, un otrām kārtām racionalizēt pašreizējos enerģijas nodokļus, sasaistot tos ar enerģētisko saturu un, izvair un izvairītos no kropļojumiem starp dažādu veidu enerģijas avotiem. Kā jūs zinat, tad komisija šobrīd vēl izstrādā galīgās detaļas eh, gala, gala priekšlikumam par pārskatīto direktīvu. Formālu priekšlikumu liksim priekšā pavisam drīz, un tas būs spēcīgs pamats tālākam diskusijām ar dalībvalstīm par šo ļoti svarīgo jautājumu. Pārādzu, ka tas piedāvās eh, ekonomiski raksturu priekšrocības zaļi enerģijas nodokļi, vidē draudzīgi enerģijas nodokļi var veicināt jaunu nozaru veidošanos un veicināt arī novatorismu šai jomā. Šīs direktīvas pārskatīšana piedāvā dalību valstīm iespēju pārstruktūrēt savu nodokļu sistēmu eh, daudz eh, tādā veidā, kas veicinātu izaugsmi un radītu papildus ieņēmumus. Ieņēmumi no šādiem vidē draudzīgiem nodokļiem varētu samazināt nodarbinātības nodokļus, nodarbinātības nodokļus, kas, protams, ir lielāks izdevums. Es apzinos, ka ekonu komitejā jūs runājat par, arī par um, robežu nodokļu korekcijām. Piešķīrumi un piekļuve starptautiskiem kredītiem ETS uzņēmumiem šobrīd ir pasākumi, kas ļauj mazināt oglekļa noplūdes citām valstīm. 2010. gada maijā komisija lika priekšā paziņojumu, kur tika secināts, ka šie pasākumi šobrīd ir pietiekami. Un tomēr Mēs turpināsim uzraucīt sistēmu, risku, kas saistīts ar oglekļa noplūšanu un domāsim par to, kā iekļaut papildus pasākums eh, šai jomā. Podimata ziņojumā iekļaut arī atsaucas domu par uh, Uh, oglekļa, pievienoto oglekļa nodokļa izveidi, kas ļautu uh, attiecīgi nodrošināt līdzvērtīgu uh, attieksmi pret importētiem un vietējiem produktiem. Komisija šo iespēju vēl nav tālāk izpētījusi, jo tas rada tālākas administratīvas izmaksas uzņēmumiem. Un turklāt tad tādā gadījumā vajadzētu veidot šādu nodokļa atskaitīšanās sistēmu, kas būtu visnotaļ resursietilpīga. Šādā gadījumā sloks lielākoties nonāktu uz privāto patērētāju pleciem, un līdz ar to eh, nevarētu, eh, ja vien neizdotos strauji mainīt uzvedības eh, principus patērētāju vidū, priekšādātājs kundz godātie deputāti noslēgumu, noslēgumā vēlētos izteikt dažas frāzes par eiro obligācijām. Pirmām kārtām skaidru un kaiši gribētu runāt par terminoloģiju. Šeit es nedomāju par Eiropas projektu obligācijām, uz kurām atsaucās Barozo kungs savā paziņojumā. Uh, no uzrunā Eiropas Savienības budžetā ir atsevišķa sadaļa par projektu obligācijām. Tās izdos privātie uzņēmumi eh, lieliem infrastruktūru projektu, projektu finansējumu vajadzībām. Šāda Eiropas Savienība varētu atbalstīt projektu obligācijas un varētu piesaistīt investīciju ban Eiropas investīciju bankas līdzekļus, citas eh, līdzekļus no citām finanšu iestādēm un privātiem investoriem. Bet eh, šai gadījumā pretstatā būs eiro obligācijas, kas ir valsts fi, parāda pārvaldīšanas instruments un kas būtu sasaistīts ar valstu parādiem. Komisija strādāja pie šīs domas, vēlas norādīt uz vairākām interesantām uh, raksturvērtībām, kas uzdod to, te, kas rada papildus jautājumu. Šobrīd šeit laiks nav pienācis uh, uzsākt šādu veidu diskusijas. Pagaidām Eiropas Savienībā ir izveidots uh, Eiropas finanšu stabilitātes instruments un Eiropas finanšu stabilitātes mehānisms, kas ļauj uh, aizdevumus piešķirt uh, e eiro Savienības zonai, kas ir sasaistīts ar Startautiskā valūtas fondu saskaņā ar decembra secinājumiem, padomē eh, pastāvīgas struktūras izveid, izveidas izstrādāšana turpinās, un tam būs vajadzīgs e, grozījumi līgumos. Tomēr tāpat laikā šīs fi finanses varētu kopumā dot ieguldījumu debatēm par novatoriskiem instrumentiem. Turklāt e, varam tos iekļaut arī šīs jomas analīzes darbā, un man eksperti pilnīgi noteikti labprāt piedalīsies debatēs, kas sekos e, tālāk parlamenta deputātu prezentācijām. Ar nepacietību gaidu iespēju produktīvi apmainīties ar jums ar viedokļiem. Uh, Liels paldies komisāru kungam! Liels paldies, ka jūs izteicāties uh, kodolīgi, un uh, nestoties uz to, jūs tomēr arī um, runājāt ilgāk nekā paredzēts, un mēs arī darbu sākām vēlāk. Uh, pirmā vēlas izteikties Padimats kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, Šarona. Komisāra kungs, es, protams, vēlos visiem kolēģiem novēlēt laimīgu jauno gadu, bagātīgu, auglīgu jauno gadu, un tagad es runāšu grieķu valodā, ja komisāra kungam nav nekāda iebilduma. Erotīmata metis sirāpu. Pu... Tātad vēlējos uzdot vairākus jautājumus eh, chronoloģiskā secībā, pievēršoties tiem tematiem, ko jūs uzrunājāt savā prezentācijā tātad eh, ka, oglekļa nodoklis, eh, eiro obligācijas un uh, finanšu uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem. Uh, runājot par pēdējo, es varu jums pilnībā piekrist un es domāju, ka arī vairums kolēģu var piekrist nospraustajiem mērķiem. Jūs minējāt ka vēlaties ieviest šādus uh, pasākumus un runājāt par trim jomām, proti arī finanšu jomai ir jāsniedz savus ieguldījumus kopīgā ekonomikas atvesaļošanā otrām kārtām. Ja uh, finanšu uzņēmumi tiek aplikti ar nodokļiem, tam ir jābūt uh, tādam pasākumam, kas ir saskaņā ar jaunajiem uzraudzības nodo, uh, jauniem uzraudzības um, pasākumiem. Un vajadzētu arī izvairīties no dubultas aplikšanas ar nodokļiem, bet uh, mēs nekādā veidā nevēlamies nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas Savienības konkurētspēju. Un, protams, jādomā arī par to, kas notiks iekšējā tirgu. Komisāra kungs. Es vēlējos pavaicāt par otro kritēriju, ko jūs minējāt. Uh, proti eh, tie nodokļi, kas tiek uzlikti finanšu uzņēmumiem. Jūs teicāt, ka tas būs tikai viens no instrumentiem, kas varēs garantēt labāku finanšu sistēmas uzraudzību kopumā. Peļņas uh, aplikšana ar nodokli Financial Activity Tax. Un Mums ir uh, jāsaprot, uh, ka komisijā par to daudz tiek runāts, uh, ko tas nozīmēs uh, SVF un citām organizācijām. Mēs uh, neesam īstenībā pietiekam pamatīgi izvērtējuši, kādas sekas tas atstās uz finanšu sektoru kopumā. Peļņas aplikšana nodokli Tas ir viens no pasākumiem, kas varbūt nav pietiekami labi izanalizēts. Un. Αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Tas būs tikai papildus faktors, papildus pasākums, papildus instruments, bet eh, jāsaprot, vai tas darbosies visā pasaulē. Mums jāpadomā, kā savas aktivitātes padarīt mērķiecīgākas, lai Eiropas Savienība var spēlēt pārliecinošu lomu starptautiskās skatuves. Domāsim arī par G20 eh, spēlēmo lomu. Un tā tad ir šīs uh, dubultās dividendes uh, un uh, nodokļi, kas tiek uzlikti finanšu uzņēmumiem. Un, protams, ir domāts par to, lai tiktu veikta veiksmīgāka uzraudzība finanšu tirgos bet eh, šķiet, ka Eiropas komisija jau uh, būtu pieņēmis lēmumu, kādi būtu labākie varianti, kādi pasākumi būtu jāievieš, un īstenībā nav veikts pietiekami pamatīgs ietekmes izvērtējums. Ja mēs runājam par otro punktu, komisāra kungs, mēs ļoti lielā mērā varam atbalstīt jūsu paustos kritērijus, tādus kā direktīvas pārskatīšanu un runājot par oglekļa nodokli, tas arī, protams, ir tāds novatorisks priekšlikums. Tālāk, eiro obligācijas. Jā, tas nu dien ir veiksmīgs instruments, lai labāk varētu attīstīt Eiropas Savienības projektus, infrastruktūras jomā un daudzos citos lauciņos. Eiropas Savienībā par to norisinās diskusijas, un Eiropas Savienības institūcijas arī šo jautājumu ir ieviesušas darba kārtībā. Un eiro obligācijas tiek uh, uzskatītas par vienu no instrumentiem, lai cīnītos pret valsts parādiem. Bet, nu, debatas varbūt uh, nav bijušas pietiekami aktīvas. Es uzskatu to. Tomēr es savukārt uzskatu, ka tieši šobrīd vajadzētu pietiekami aktīvi diskutēt par eiro obligācijām. Pēdējos uh, mēnešos mēs esam uzklausījuši uh, arī vairāk valdību paziņojumus, un valdībām ir atšķirīgi viedokļi par uh, eiro obligācijām. Junkerkungs, arī Eirogrupas vadītājs par to izteicās, tiek runāts arī par citām, citām koledžām un citām grupām, kas apspriež šo jautājumu. Un e, šķiet e, daudz apgalvo, ka par to īsti tagad nevajadzētu runāt, bet neaizmirsīsim, ka krīze mm, aizvien dziļāk un tālāk plēš savus taustekļus visā Eiropas Savienībā. Un tas, ko mēs esam veikuši līdz šim, nav bijis pietiekami, lai varētu pietiekami labi iznīcināt krīzes sekas. Un mēs nevaram tā vienkārši uh, noraidītu priekšlikumus, kas varētu izrādīties veiksmīgi un darboties spējīgi. Un eh, jāpadomā, vai mēs eh, vēlamies eh, runāt tikai par pagaidus pasākumiem vai par tādiem pastāvīgiem mehānismiem. Mēs vēlamies, lai padome kopīgi ar komisiju veiktu pat tiešām rūpīgu pētījumu vai eiro obligācijas ir pietiekami labs instruments, lai varētu dzēst, nu, vismaz daļēji valstu parādus, un vai tas varētu būt pietiekami labs instruments, kas dzims radīsies tieši Eiropas Savienībā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Un uh, Anī ir arī referente, un es, protams, saprotu, tas ir arī, uh, zināmā mērā, ar to mēs varam uh, attaisnot to, ka viņi ilgāk izteicās nekā citi runātāji. Uh, tagad vēl ir pieteicies Svens uh, Gigolds un Silvija Gulāra. Uh, Jā, kolēģi, ja jūs vēlaties eh, arī izteikties, jūs varat noteikti pacelt roku, lai mēs varētu jūs vārdu ierakstīt runātājs sarakstā. Komisāra kungs, lūdzu, jums laiks atbildē. Paldies, paldies, eh, paldies kundzei par uzdotaviem jautājumiem. Es arī jums novēlu laimīgu jauno gadu, eh, produktīvu un bagātīgu jauno gadu un Es saprotu, ka šis uh, jaunais gads mums visiem nesīs uh, daudzus notikumus, un, protams, uh, mums būs jāstrādā piedurkums atrotījušiem. Tas attiec gan uz komisiju, gan arī uz jūsu komiteju. Tālāk runājot par jūsu jautājumiem un arī piezīmēm. Pirmkārt, runāsim par šo uh, finanšu aktivitāšu nodokli Mēs esam izdevuši dokumentu, tur ir runāts par abiem nodokļiem, gan par finanšu darījumu nodokli, gan arī par pēļņas aplikšanu nodokli. Mēs, protams, tur analizējām abus nodokļu veidus, darījām to pietiekam rūpīgi, vai ir iespējams šādus nodokļus ieviest, kādai vajadzētu būt nodokļu bāzei vai tādai plašākai vai sašaurinātai. Uh, Un eh, tika runāts par trim iespējām, mēs tās eh, pietiekam rūpīgi izpētījām. Un mēģinājām saprast, kā, šī finan kā šis finanšu aktivitātes nodoklis varētu reāli darboties dzīvē. Mēs varam, protams, runāt arī par mūsu darba mērķiem. Ja mēs runāsim par tādu aktivitāšu aplikšanu ar nodokļiem, kas uh, potenciāli var radīt risku, tas, protams, mainīs uh, šī nodokļu ieviešanas pamatojumu. Un mēs eh, varētu domāt arī par eh, otro mērķi, ko jūs minējāt savā jautājumā. Bet eh, šodien varbūt būtu pāragri vēl uzņemties konkrētas saistības, skaidru un goši atbildot uz jautājumu, kāds tieši būs šis nodoklis un uz kādiem parametriem tas balstīsies. Protams, jūs ļoti pareizi norādījāt, Panemats kundze, ir jāveic arī ietekmes izvērtējums. Uh, Un, eh, kā jau teicu, ievadrunā komisija pie tā strādā nenogurstoši. Tālāk pāriešu pie. Tās eh, pozīcijas, ko jūs minējāt eh, savā runā, es ļoti uzmanīgi iepazinos ar jūsu ziņojumu projektu, un tur arī ir uh, minēta parlamenta pozīcija, bet tā nav papildināta ar ietekmes izvērtējumu datiem. Un tas ir tā ļoti īpatnēji, bet komisija savos paziņojumos izmanto jau veiktu analīzi, mums pieejamos datus, eh, tātad tie bija mūsu rīcībā 2010. gada oktobrī, un pamatojoties uz apkopotajiem datiem un to analīzi, mēs arī eh, varējām ieskicēt skaidru politisko orientāciju. Un, protams, tas nenozīmē, ka nevajadzētu veikt objektīvu ietekmes eh, izvērtējumu. Es jau to minēju savā ievadrunā. Un mēs noteikti rūpīgi analīzēsim dažādu iespējamo instrumentu ieteikumu uz ekonomiku kopumā, runājot arī par finanšu darījumu nodokli. Tas īstenībā ir viens no galvenajiem nosacījumiem pirms šāda nodokļa ieviešanas. Eh, tā iespējamās sekas ir rūpīgi jāanalizē. Un es vienkārši pagaidīšu, kad eh, laiks būs pavirzies uz priekšu un eh, būs jau veikts ietekmes izvērtējums, un noteikti es ar tā rezultātiem jūs nekavējoties iepazīstināšu. Darbs pie tā tagad norit katru dienu. Par eiro obligācijām Mums vajadzētu skaidri nošķirt dažādas eiro obligāciju veidus, komisija ir uzņēmusies saistības. Un īstenībā eiro obligācijas uh, nav manā pārziņā, par to ir atbildīgs uh, Olī Rēna kungs un Tieši šobrīd komisijai nav paredzēts veikt iespējamības izvērtējumu runājot par eiro obligāciju ieviešanu. Protams, mums ir eh, pietiekami saskaņoti jāreaģē uz izveidojušos krīzi, un, protams, mēs esam gatavi arī nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies! Saka, priekšsēdētāji ir palikušas mūsu rīcībā tikai četras minūtes, bet ir pieteikušies vēl deviņi runātāji. Nu, varbūt mēs iekavēto laiku varēsim atgūt nedaudz vēlāk. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Svens, Silvija, Udo. Danuta, Thomas Mann, Leonardo and Lars. So I think that's it. Domāju, ka nosauc visus kolēģis, kas vēlējās izteikties. Lārsu nosauc, jā, jā. I'll take, I'll take Sven, Silvi. Sven, Silvija, Udo un Ole, un pēc tam došu vārdu komisāru kungam. Un lūdzu uzņemiet laiku, cik ilgi katrs runātājs runās, un lūdzu nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Paldies, saka Gīgalda kungs. Pēc Ziemassvētku brīvdienām es cerēju, ka mēs uh, varēsim varbūt tā aktīvāk un apņēmīgāk runāt par šo FTA nodokli, ņemot vērā to, ar kādām problēmām uh, sastopas arī tādas valsts kā Tunisija un Alžērija. Tur uh, krīze arī ir plētusies plašumā, un mums jāpadomā arī par papildus finansējumu Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par FTT nodokli, uh, Es nedomāju, ka Ziemassvētku pārtraukums kaut kādā veidā ietekmēja to domāšanas veidu, kas valda komisijā. Ir ļoti labi, ka jūs veicat ietekmes izvērtējumu un, protams, vajadzētu runāt ne tikai par to, kā šo nodokli ieviest, ko ar to aplikt, bet ir jāsaprot, kāds būs arī tā sekas. Uh, 25 miljārdi eiro visā Eiropas Savienībā ir pārāk maza summa eh, salīdzinājumā ar ārējām izmaksām, eh, ko radīja finanšu sektors, eh, uzliekot lielu slogu uz visu tautsaimniecību pleciem. Tas noteikti ir jāņem vērā. Tālāk mēs augstu vērtējam to, ko jūs darāt, runājot par projektu obligācijām un oglekļa nodokli. Es domāju, ka eiro obligācija jautājums ir izšķirīgi, svar, izšķirīgi svarīgs, un, protams, par to mums noteikti vajadzēs apspriesties ar Olivēnu kungu kādā citā uzklausīšanā. Paldies, Silī! Paldies, komisār kungs! Paldies, ka esat pie mums atnācis un pateicos jums par to, ko jūs darāt noteiktās uh, fiskālās politikas jomā ar lielu drosmi, bet es domāju, ka varētu darīt arī vairāk. Mani jūsu teiktajā apbēdināja viena lieta. Komisija ir iniciatīvas monopols, un lai uzņemtos iniciatīvu, jums ir jāuzņemas vadošā loma, nevis vienkārši jāgaida, lai padomi jums kaut ko uzdod, un tad mēs tā tikai ķersim paši savu asti. Uh, Es kā referente par ekonomisko pārvaldību arī esmu ierusinājusi pasākumus sankciju jomā, un šīm debatēm ir jānotiek Eiropas parlamentā, nevis tikai ārpus tā. Par to visi runā Eirogrupas priekšsēdētājs, eh, par to runā Finan, eh, š, Financial Times un Merkels kundze to, par to runā un to tikai Eiropas parlaments neapspriež. Un tādēļ ir eh, svarīgi to darīt un es jūs aicinu vienmēr būt avangardā. Paldies! Ure. Dolūdzu. Äh, Paldies, Šaron. Komisārkungs, es äh, īsti nesapratu to, ko jūs teicāt, runājot par äh, finanšu aktivitāšu nodokli un finanšu darījumu nodokli. Es īsti nesaprotu, kā jūs esat nonācis pie paustā vērtējuma. Es to īsti nesaprotu. Tas neizklausījās pārāk uzticami. Ja mēs runājam par. Uh, Der Faktor ist die Besteuerung der Lohn- und Gehaltssumme der Finanz. Eh, ja nu, jūs runājat par finanšu aktivitāšu nodokli, ir jāņem vērā arī tas, eh, kādas algas tiek izmaksātas finanšu institūtos. Un, ja mēs runājam par finanšu darījumu, jeb transakciju nodokli, par tā ieviešanu, mums ir zināmas priekšrocības. Proti, ka mēs varētu aplikt ar nodokli arī tos, eh, kas veic zināmas tirzniecības darījumus. Un man tas īsti nav skaidri. Ja mēs, piemēram, Eh, apliks, uzliksim augstāku nodokli tām institūcijām, kam ir vairāk filiāļu, kas gūst lielu pēļņu, bet, piemēram, nekonsultē klientus, neizsniedz kredītus, ka, jā, tas varētu būt noderīgi aplikt ar nodokļiem šādas finanšu institūcijas, bet tās institūcijas, kas rada nestabilitāti tirgos, kas rada e, potenciālu risku, ja mēs apliksim ar nodokli šādas institūcijas, nu jūs tā teicāt, tad tas radīs risku un tas uh, nebūs prātīgi. Es nesaprotu īsti, kā jūs esat nonācis pie šādiem secinājumiem. Paldies. Ole lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Manuprāt, e, jāpalauz galva par to, e, kāds ir šo nodokļu ieviešanas mērķis. Uh, vai uh, būs tāda pastāvīga nodokļu bāze, un ja mēs runājam par oglekļa nodokli, mēs vēlējāmies to samazināt, savādāk tas būtu visai dīvaini. Un komisāra kungs, jūs pareizi norādījāt, uh, visiem šiem nodokļiem nevajadzētu kavēt tirgus attīstību un pilnveidi. Kā komisārs un Eiropas nodokļu eksperts kuru pasākumu jūs uzskatītu par labāku? Tātad, ja jums būtu jāizvēlas no kādiem diviem, trim, četriem pakāpumiem, pasākumiem, es patiešām vēlos dzirdēt jūsu viedokli, kurai, eh, kurām nodokļu veidam jūs dot priekšroku tātad šim oglekļa nodoklim, FTT nodoklim vai FTA nodoklim. Uh, Es, eh, protams, varu izteikt šeit savu viedokli, bet tieši tagad vēlējos labprāt uzklausīties jūsējo. Eh, komisārkungs. Okay, so with... Paldies. Es varbūt sākšu ar pēdējo jautājumu. Pirmkārt, man jānorāda, ka finanšu sektora aplikšana ar nodokļiem un odok, oglekļa nodoklis ir divi dažādi nodokļu veidi, un šeit ir arī atšķirīgi mērķi šiem nodokļiem. Runājot par oglekļa nodokli, patiesībā mūsu nolūks ir ierosināt, pārstruktūrēt pašreizējo attīstību akcīzes nodokli energoresursiem, lai to vairāk orientētu uz energoefektivitātes veicināšanu. Un lai uh, likvidētu šķēršļus uh, veiksmīgam iekšējā tirgus darbam. Tātad ir jādod stimuli, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un tie ir mūsu mērķi arī energopolitikas jomā pēc iespējas izmantot tirgus instrumentus, uzlabojot energoefektivitāti. Un es domāju, ka tas ir pareizais risinājums, kā virzīties uz priekšu, pie tā mēs arī strādājam. Šis darbs drīz tiks pabeigts un mēs drīz nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Runājot par finanšu sektoru aplikšanu ar nodokļiem šeit man personiski galvenais eh, šis jautājums ir ļoti skaidrs. No nodokļu viedokļa mēs visi zinām, ka eh, finanšus, uz finanšu sektoru lielā mērā neatiecas PVN un viens no pasākumiem, ko mēs ierosināsim, ir ir vērsts uz to, lai šo plaisu mazinātu attiecībā uz finanšu sektoru. Runājot par uh, to informāciju, ko mēs līdz šim esam analizējuši Eiropas līmenī, uh, izrādās, ka uh, vēlamais risinājums būtu finanšu aktivitāšu nodoklis. Par to mēs arī runājam savā paziņojumā bet pirms tiek pieņēmts galīgais lēmums, pirms mēs ierosinām konkrētus tiesību aktus šajā jomā, mums ir padziļināti jāizvērtē visi varianti, tā izskaitā arī finanšu transakciju nodoklis Eiropas līmenī. Mūsu rīcībā esošā informācija patiesībā visi pētījumi arī liecina par to, un es domāju, ka vienu no šiem pētījumiem jūs arī šodien apspriedīsiet. Tā tad uh, norāda uz nopietnām problēmām, uz to, ka transakciju norises vieta varētu mainīties, ja šāds nodoklis tiktu ieviests, un mums visi šie apstākļi ir nopietni jāanalizē, jāanalizē finanšu institūciju iespējamie uzvedības modeļi un tas ir ļoti grūts un nopietns darbs, un to mēs šobrīd arī veicam. Tādēļ es domāju, ka mums vispirms jāpagaida šīs analīzes rezultāti, un tad mēs arī izteiksim konkrētus priekšlikumus par uh, šo jomu. Runājot par to, vai mēs esam avangardā vai uh, arjergardā attiecībā uz nodokļu jautājumiem jūs redzat, kā visi svarīgākie komijas dokumenti šobrīd uh, iekļauj uh, nosacījumus par uh, nodokļu jautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs ļoti strauji virzamies uz priekšu nodokļu aplikšanas jomā. Protams, šeit ir tāda problēma, ka lēmumus par nodokļiem nevar pieņemt ātri dažu dienu, nedēļu laikā. Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas skar miljoniem cilvēku, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ļoti nopietniem savā analīzē bet visas tās iestrādes, par ko es runāju, savu pilnvaru sākumā virzās uz priekšu, un mēs strādājam ātri šajā jomā. Tas uh, priekšstādētā jautā, kā tas viss uh, izskatās kopumā. Tātad Bulmanu kunga jautājums turpina komisārs bija par to, vai jūs lūdzu varētu atgādināt? Labprāt! Atgādināšu, saka Bulmana kungs, tā tad runājot par finanšu aktivitāšu nodokli un finanšu transakcijas nodokli. Es vēlējos pavaicāt Vai ir jāņem vērā arī tas, eh, vai tiks aplikts ar nodokļiem arī izmaksātās algas finanšu institūcijās, un vai jums tas šķiet prātīgs solis, vai, piemēram, arī tie cilvēki, kas sniedz konsultācijas eh, mazo un vidēju uzņēmumu darbiniekiem, arī tiks aplikt ar nodokļiem, vai viņu algas tiks aplikts ar papildus nodokļiem, un eh, varbūt, ka vajadzētu tieši aplikt ar nodokļiem tos, kas galvenokārt domā tikai par savu pēļņu un nepalīdz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un es vēlējos pavaicāt, kādēļ jums šķiet, ka e, vienus institūtus aplikt ar nodokļiem būtu prātīgāk nekā otra veida finanšu institūcijas. Vēlējos dzirdēt jūs pamatojumu. Paldies! Uh, well, so concerning uh, uh, these two types of, of tax. Runājot par šiem diviem nodokļu veidiem, Patiesībā, kā jau es to norādīju, finanšu aktivitāšu nodoklis ir uh, savā veidā analogs pievienotās vērtības nodoklim. Un tas aizstās uh, vai aizpildīs šo plaisu to, ka daudzos uh, finanšu sektoru darbības laukos eh, PVN nepastāv. Un tādēļ mēs uh, esam iecerējuši izveidot šo nodokli tādā veidā, lai tas tālāk netiktu nodots uh, patērētājiem, jo Pretējā ja mēs nevēlamies, ka par visu maksā gala lietotājs, un tādēļ mēs arī mēģinām atrast atbilstošs risinājums. Runājot par finanšu transakciju nodokli, pieejamā literatūra un akadēmiskie pētījumi. Uh, nedod nekādus skaidrus secinājumus par to, ka šāda nodokļa ieviešana mazinātu nestabilitāti tirgos. Gluži pretēji daži pētījumi mm, nonāk pie secinājuma, ka tas varētu, šāds nodoklis varētu palielināt nestabilitāti finanšu tirgos. Un tādēļ nozīmē, ka abi priekšlikumi ir vēl rūpīgāk un dziļāk jāanalizē, jāizvērtē to reālā ietekme. Un tāpat attiecībā uz jautājumu, kas tad šo nodokli maksās, ir jārod atbilde. Mūsu veiktie pētījumi norāda uz to, ka, protams, daudz vieglāk ir šo finanšu transakciju nodokli tālāk eh, novirzīt uz patērētājiem nekā finanšu aktivitāšu nodokli nodokli. Un, protams, finanšu sektorā dalībnieki var, var tomēr gal galā šo nodokli tālāk novirzīt patērētā, uz patērētājiem. Tādēļ mums ir jāizveido šī nodokļu sistēma tādā veidā, lai tā tik, netiktu beigās novadīta līdz patērētājiem. Paldies, saka priekšsēdētāji, mums tiešām jau sāk trūkst laika, bet man vēl ir pieteikušies vairāki runātāji. Tagad vārds pervanšai Bērešai, vai nu tie būs jautājumi tagad vai paziņojumi. Nē, man būs jautājums, saka Berešs kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tātad, kad es uh, uh, izlasu jūsu amata nosaukumu, jūs esat komisārs, kas atbildīgs par nodokļiem, nevis par ietekmes izvērtējumiem. Un man interesētu, ko tad jūs teicāt komisāru kolēģijā, ka tika izvērtēta stabilitātes pakta reforma, jo atkal tika pieprasīts ietekmes izvērtējums. Katru reizi, kad jūs nākat klājā ar kādu priekšlikumu, ir jāveic ietekmes izvērtējums, un tie ekonomiskie pasākumi, kas visvairāk ietekmēs iedzīvotāju dzīvi, tā attiecībā šeit domāju stabilitātes pakta reformu, tad nekāds ietekmes izvērtējums netika veikts. E, tālāk runājot par šo finanšu transakciju nodokli, jūs jau sakāt man jau iepriekš, kā tas nav reāli īstenojams, un vai tad ir vispār jāveic tagad ietekmes izvērtējums, ja jau ir sniegta atbilde uz šo jautājumu. Tālāk par šo finanšu Uh, aktivitāšu nodokli un uh, īrijas uh, gadījumu ņemot vērā jautājums, vai mums nevajadzētu harmonizēt nodokšā, nodokļu aplikšanas bāzi finanšu inovāciju jomā. Nākošā runātāja ir Himners kundze. Man, es domāju, man jautājumi būs vienkāršāk. Pirmais jautājums ir par kapitāla aspektu finanšu sektoram. Kā jūs tiksiet galā ar finanšu aktivitātēm, kurās bez finanšu sektora uz institūcijām ir iesaistīti arī citi uzņēmumi, kas šai sektorā neietilpst? Un uh, vai jūs varētu paredzēt, ka zināmu transakcijas vai aktivitātes varētu tikt izslēgtas no šīs nodokļu sistēmas? Un otrs jautājums. Tagad tiek apspriests eiro obligāciju jautājums. Šeit izsakās ļoti nopietnas institūcijas un uh, amatpersonas Un daži saka, ka šādas obligācijas var izveidot, uh, balstoties uz pašreizējiem līgumiem, citi saka gluži pretējo, ka tas nav iespējams. Es gribētu zināt, vai vispār uh, šī eiro obligāciju ideja ir reāla, ņemot vērā pašreizējo tiesību sistēmu Eiropas Savienībā. Tomas Mānslūdz, paldies! Komisāra kungs, man šķiet, ka Grieķijas kolēģis jautājumu jūs īsti neatbildējat, proti, ka ir vai nu ir vai nu nav šis piemērotais brīdis attiecīgajām debatēm. Tālāk arī par eiro obligācijām, un jūs teicāt, ka par eiro obligācijām īsti neesat atbildīgs, tas ir Rēna kunga portfolio, bet jūs taču komisijā cerams sadarbojaties cits ar citu, un. Uh, mums noteikti vajadzētu apspriesties par eiro obligācijām, un šīm diskusijām jābūt pietiekam pamatīgām. Tālāk jūs teicat, ka ir grūti kaut ko konkretizēt, ka tas ir pāragri. Es ļoti labi varu izprast jūsu viedokli, bet ja mēs tagad tikai gaidīsim rokas klēpī salikuši, kamēr būs eh, nākamā zaļā grāmata vai paziņojums no komisijas puses, nu vai jūs nevarat eh, varbūt eh, ātrāk izveidot šos dokumentus vienkārši tā pa punktiem, norādīt, kādas ir iespējamās rīcības uh, sekas, kādi ir instrumenti un tālāk. Jūs vairs eh, neko neteicāt par nodokļu paradīzēm. Mums ir jārunā ka, piemēram, Luksemburga un Lihtenšteina atzinās, ka šādas kļūmes ir pierādušas, tas pats attiecas arī uz Šveici, un eh, vai nav joprojām dažs tāds nodokļu paradīzes, kas uzspļāv visiem šiem noteikumiem. Paldies! Dinādē. Eh, signor commissario, una domanda molto breve, molto rapida. Komisār kungs, man ir tāds ļoti īsts jautājums un ļoti tiešs jautājums. Uh, šis jautājums varbūt net, netieši ietilps jūsu kompetencē, bet tas ir ļoti būtisks. Ko jūs esat uh, nolēmuši darīt attiecībā uz konsolidēto uzņēmumu? nodokli. Paldies! Tā kā ir ļoti maz laika, tad tikai divi īsti paziņojumi un viens jautājums man ir. Godātais komisārs teica, ka viņš uh, cenšas izveidot tādu nodokli, ko nevar tālāk nodot patērētājiem bet eh, saskaņā ar zinātnisko literatūru tādu nodokļu vispār nav, ko nevarētu tālāk nodot patērētājiem. Tātad, eh, eh, ja no otras puses nosaka dažādus izņēmumus, tad atkal ir iespējami lieli tirgus kropļojumi, ko mēs, protams, nevēlamies. Tālāk jautājums par šo finanšu aktu aktivitāšu nodokli, vai tas attiecas tikai uz finanšu institūcijām vai uz jebkura uzņēmuma finanšu aktivitātēm, jo šeit ir liela pelēkā zona. Ja mēs vēlamies izvairīties no ļaunprātībām un pārkāpumiem, tad šeit būtu jāiekļauj arī nefinanšu institūciju finanšu aktivitātes. Komisāra kungs jā, varbūt jūs varētu sniegt kādus īsus komentārus atbildot uz šiem jautājumiem. Jā, es centīšos izteikties tiešām īsi, jo mums uh, sāk pietrūkt laika. Tā izskanēja vairāki jautājumi. Uh, uh priekšlikums par konsolidēto mm, uzņēmumu nodokļu bāzi mm, jau tiek mm, no, pieslīpēts, un tas tiks izteikt šā tuvāko dienu nedēļu laikā. Eh, Berēša skundze runāja par uh, E, ieteikumes e, izvērtējumu. Jūs iepriekšējā sasaukumā bijāt šīs komitejas priekšsēdētājiem. Jūs zināt, cik nodokļu joma ir sarežģīts jautājums un tādēļ ir nepieciešams rūpīgs ietekmes izvērtējums, lai mēs varētu zināt, kā dažādas nodokļu bāzes ietekmē tirgus situāciju, uh, dažādas iedzīvotāju grupas un tā tālāk. Mēs nevaram pieņemt uh, lēmumus ar aizvērtām acīm, tādēļ es domāju, ka šāda pieeja ir ļoti normāla, ja mēs veicam uh, plašus ietekmes izvērtējumus pirms tiek pieņemti lēmumi. Un es, protams, uh, darīšu visu, kas manos spēkos, lai nodrošinātu šo pētījumu objektivitāti. Un Uh, tas arī nenozīmē, ka šiem gala lēmumam, lēmumam ir jābūt tādam kā sākotnējām politiskam ieteikumam, jo mums ir jāņem vērā ieteikums izvērtējuma secinājumi. Tālāk runājot par kapitālu un finanšu sektora aplikšanu ar nodokļiem, kad mēs uh, strādājam pie konkrētiem uh, priekšlikumiem. Mums šis jautājums būs jārisina. Šobrīd ir ļoti grūti prognozēt, kādi izņēmumi varētu būt nepieciešami, lai mm, šos jautājumus risinātu. Bet, ja mēs redzēsim, ka šeit eh, rodas kādi sarežģījumi, tad mēs eh, piedāvāsim risinājumus, kā šo problēmu pārvarēt. Runājot par nodokļu paradīzēm. Protams, laba pārvaldība ir nepieciešama nodokļu jomā. Es domāju, ka mēs jau daudz ko esam sasnieguši. Decembrī padome pieņēma uh, politisku lēmumu par savstarpējo palīdzību Um, nodrošinot administratīvo sadarbību nodokļu jautājumos. Un tas ir viens no labas ekonomiskās pārvaldības paketes elementiem. Tagad mēs ar Ungārijas prezidentūru strādājam pie citiem elementiem, proti uzkrājuma direktīva un uh, un citiem, un esmu pārliecināts, ka arī Ungārijas prezidentūrai ir tikpat tālajoši mērķi kā Beļģijas prezidentūrai, un ka mēs varēsim uh, strauji pavirzīties uz priekšu šajā jomā arī Ungārijas prezidentūras laikā. Tālāk par eiro obligācijām. Protams, neviens nevar aizliegt šo jautājumu apspriest. Un šodien jūs šo diskusiju turpināsiet ekspertu līmenī, un komisija ņems vērā jūsu diskusiju secinājumus un rezultātus šeit parlamentā un Bokrošs kungs arī pieminēja par uh, dažādiem kropļojumiem un uh, iespējamiem pārkāpumiem. Un uh, Uh, jā, šeit ir zināmas uh, pretrunas. Uh, no vienas puses nodokļu sistēmas vienkāršība, no otras puses iespējami izņēmumi. Un arī šis jautājums mums ir jāņem vērā, strādājot pie finanšu aktivitāšu nodokļu sistēmas izveidas. Paldies. Liels paldies! Nu, tad uzreiz dod pāriem tālāk pie nākamās sadaļas, ekspertu panelis. Jā Atvainojos, ka kavējamies un ka 20 minūtes esam aizkavējušies. Uzklausīsim trīs ekspertus. Pirmais būs Stefans Šulmeisters. Viņš runās par nodokļu instrumentiem, pēc tam Žaks Lekašo runās par oglekļa nodokli un Vincenzo Lisko uh, par vēl citiem nodokļiem. Nu tā tad. Lūdzu, tad šādā kārtībā arī lūkšu ekspertus uzstāties. Šūmēs, ar kungs, jums pirmajam vārds. Es tikai gribēju atvainoties, saka komisārs, ka es nevarēšu piedalīties šajās diskusijās. Man ir citas saistības, man jādodas prom, bet jāsaka, man darbinieki jūs uzklausīs un pēc tam man konsultēs par visiem tiem jautājumiem, ko jūs atcerīsiet šovakar ar ekspertiem. Uh, Un līdz ar to, zināmā mērā, es gandrīz vai esmu piedalījušies diskusijās. Paldies par ļoti labiem jautājumiem un daudz laimes jaunā gadā. Jā, nu tā tad komisārs savus ausis atstās šeit, bet nu līdz ar to, Stefan, lūdzu jums vārds. Paldies, Bolas kundze, dāmas un kungi. Pirmām kārtām paldies par šo uzaicinājumu. Es saīsināšu savu prezentāciju tā, lai tā iekļautos desmit uh, priekšlikumus, desmit principāli, eh, tādi principi, galvenie principi. Pirmais ierosinājums. Pastāv pārliecīga tirzniecības darbība modernajā aktīvu tirgu, un tas tāpēc, ka dominē īstermiņa spekulācijas. Nu, ja jūs apskatāt šo tabulu, Jūs šķiet nevarat to acīm redzot skaidri īpaši redzēt, bet tur tiek attālota saikne starp kopējo finanšu transakciju apmēru un pasaules IKP. Pagājušajā gadā eh, šis darījumu eh, apjoms bija gandrīz 90 reižu augstāks nekā pasaules IKP bija neliels kritums atpakaļ finanšu krīzes laikā, bet pēc tam atkal šis apjoms uh, pali, at, atjaunojās, nu, burtiski eksplodēja. Pagājušajā gadā šis tirniecības apjoms bija apmēram par 30% lielāks nekā pirms trim gadiem. Nākamais uh, attēls. Otrs priekšlikums ir ņemot vērā, ka šīs tirniecība pātrinās, kļūst straujāka, tā rad, padara nestabils gan maiņas kursus, gan preču cenas, gan uh, procentu likmes. Un tas ir tāpēc, ka īstermiņa spekulācijas akumulējas un beigu beigās rada ilgtermiņa krūpļojumus. Un te Un te jūs redzat, ka eiro eh, mājas kurs ir burtiski dubultojies laikā no 2004. līdz 2008. gadam. Un ja mēs uzmanīgi ieskatāmies šajā attālā, tad redzam, ka kopējais eh, šis pārliecīgais daudzums ir nāk kā rezultāts eh, maiņas kursu uh, kumu, spekulācija kumulācijai. Un to, protams, sistemātiski izmanto šī eh, datorizētā tirdzniecības sistēma. Un tāpēc mans galvenais punkts, ko vēlos pateikt, ir šis īstermiņa, eh, īstermiņa, piemēram, šīs 5 minūšu likmes, jūs redzat šajā eh, šajā attēlā par 5 minūšu intervālu skatoties, redzam, ka arī šeit ir ļoti liels atšķirības uh, Un pastāv zināmas tendences, ko izmanto eh, tās augtās eh, datorizētās augstas frekvences liela biežuma tirzniecības sistēmas. Tā ir ļoti strauja tirzniecība, un kas rezultātā, protams, rada šo milzīgu lielo tirdzniecības apjomu. Nākamais slaids, lūdzu. Labs piemērs būtu pieaugums naftas cenās no 60 dolāriem līdz 150 dolāriem tikai 18 mēnešu laikā. Un te redzam, ka šis milzīgais cenas pieaugums eh, ir radī, radies tāpēc, ka tika akumulēts šīs īstermiņa tirzniecības tendences, eh, ko tikai vēl palielināja spekulācijas preču un atvasināto instrumentu tirgu. Nākamais slaids, lūdzu. Arī akciju cenas eh, var raksturot ar šo secību tajā, ko tirgotāji sauc par lāča un e, buļļa tirniecību. Tātad šī pieauguma un cenu pieaugums un samazinājums. Un līdz ar to šāda veida straujas mainības pat nav vairs nekāds izņēmums. Tā ir viena no raksturojošākajām vērtībām akciju tirgu. Nākamais slaids, lūdzu. Nonāku šobrīd pie trešā priekšlikuma, respektīvi ka šo svarīgāko cenu pārnacīgais pieaugums uh, dod priekšroku tādām darbībām, kas krāja procentus. Un tā visa rezultāta ekonomiskā izaugsma mazinās. Un eh, šāda veida tendence ir īpaši raksturīgas eh, finanšu krīzes attīstības gaitā, uh, Nu, te pirmais piemērs ir 2007. un 2008. gada finanšu krīze, ko padziļināja tūlītēji trīs, um, trīs jomu pasliktināšu. Tātad akcijas, nekustamais īpašums un uh, vēl viens. Un rezultātā šīs akciju cenas eh, pieauga vienlīdzīgi ar nekustamo īpašumu pagām un tā tālāk. Otrs piemērs ir nesenāks. Uh, Te runājam par spekulācijām, tā sauktajā kredītsaistību eh, neizpildes mīmaiņas gadījumu gadījumā. Nu, piemēram, valdība obligācijas Grieķija pirms gada. Procentu likme bija 6,5% šai laikā, un tikai 4 mēnešu laikā CDS, jeb eh, kredīt saistību neizpildes mīmaiņas darījumu, uh, likmi palielinājis par 12%, un tikai tad izdevās izveidot šo glābšanas fondu, nākamais slaids, un tieši tas pats notika arī dažs mēnešus vēlāk attiecībā uz īrijas obligācijām, un tas pats notiks arī ar Portugāles un Spānijas obligācijām. Kāpēc? Tas tāpēc, ka nav pietiekami daudz, man šobrīd gan nav pārāk pietiekami daudz laika, bet jums varētu izstāstīt, kā darbojas šī sistēma. Ir vienkārši pārlieku Ehm, tas rada papildus peļņas iespējas dažādām, dažādām bankām. Zinām, arī tas ir pat viņu pienākums izmantot šo peļņas iespēju, ņemot vērā, ka noteikumi, pašreizie noteikumi, regulējums to pieļauj. Piektais priekšlikums noteikti nelielu finanšu transakciju nodokli, piemēram, 0,05%. Tātad tikai 500 daļas punkta, un šāda veida nodoklis neietekmētu, piemēram, visas transakcijas, un tās neietekmētu tās transakcijas, kas vērstas uz finanšu aktīvu turēšanu portfelī. Nu, piemēram, tas būtu svarīgs riski ierobežošanas, jau hedžingi instrumentiem. Un, nu, piemēram, Ja jūs iepērkat akcijas par 10 tūkstoši eiro, tad tādā gadījumā jūs maksās, maksāt finansu transakciju nodokli 2,5 e, eiro. Vēl pāris minūtes man vajadzīgs priekšsādātāji. Finanšu transakcijas nodoklis palielinātu izmaksas tām spekulatīvajām transakcijām, kas nav saistīts ar tirgus pamatiem, jo tas ir pārlieku īstermiņa Un e, šeit nav šī līdzsvara, nu, piemēram, atvasināto instrumentu gadījumā. Septītais priekšlikums - transakcija nodoklis dotu būtisku ieguldījumu tiem spēlētājiem, kuru rīcība ir pastiprinājusi finanšu krīzes e, izvēršanos 2008.2. gadā. Un tāpat laikā tie finanšu dalībnieki un bankas, kas joprojām pie, pievēršas reāla ekonomikas apkalpošanai, nu, ko var teikt arī par tādu garlaicīgo banku darbību, eh, netik, neseņemt šo slogu. Tāpat laikā, protams, ne, nedrīkst eh, īstenot diskrimināciju eh, pret bankām, kas neīsteno spekulācijas. Nākamais priekšlikums 1,6% no IKP saskaņā 2007. gadiem ir e, šis uh, apjoms ieņēmumu būtu apmēram par 30% augstāk, ja šāds nodoklis tiktu izmantots. Šāda nodokļa piemērošana neradītu tehniski raksturu problēmas, jo varētu izmantot elektronisko maksājumu klīringu un norēķinu sistēmu. Un visbeidzot, Desmitais priekšlikums vispārējais transakciju nodoklis eh, varētu kļūt par pirmo pārnacionālo Eiropas nodokli un arī par pirmo globālo nodokli. Paldies par uzmanību. Uh, uh ja. Paldies. Žaks Lekašokungs lūdzu par Kalvinu nodokli. Madame la prezidente. Euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es centīšos izteikties īsi. Uh, Pirmkārt, es uh, runāju par mūsu secinājumiem. Mēs esam pie šā jautājuma jau strādājuši kādu laiku, un tas uh, saskana ar prezidentu Barozo pirms uh, kāda brīža teikto par energoefektivitāti un oglekļa uh, patēriņu, ka Eiropa, diemžēl, neizpildīs savas saistības uh, pretēji tam, ko daži saka, un kā arī krīze nav uh, īpaši šo situāciju mainījis, pat jau uz kādu brīdi emisiju apjoms samazinājās. Instrumenti, kas tiek izmantoti, nav pietiekami Un tādēļ es izteikšu vairākus vienkāršus priekšlikumus. Pirmkārt, energoresursu aplikšana ar nodokļiem Eiropā pēdējo gadu laikā ir nevis pieaugusi, bet samazinājusies kopš 2000. gada, kas ir pretrunā ar izsludinātajiem mērķiem. Otrkārt, oglekļa tirgus zināmā mērā palīdz noteikt oglekļa cenu industriālai darbībai, bet šīs tirgus aptver tikai 40% no emisijām un pēdējo mēnešu laikā oglekļa cena šajā tirgu ir pārāk zema un pārāk nestabila, lai rosinātu pārorientāciju uz uh, zemiem oglekļa izmešiem. Un mēs nonākam pie secinājuma, ka šīs eh, cenu samērs ir neadekvāts runājot par gala patērētājiem. Par to arī runāja uh, komisijas uh, priekšsēdētājs. Tādēļ priekšlikums būtu tāds, ka ir jāuzlabo pašreizējie pasākumu. Protams, šāds uh, oglekļa tirgus jau pastāv, tādēļ tas būtu jāizmanto un jāuzlabo tā darbība. Un to varētu panākt, paaugstinot oglekļa cenu un samazinot vienlaikus kvotu apjomu šai tirgū. Tas rosinātu cenu celšanos. Otrakārt, pārskatīt uh, direktīvu par energoresursu aplikšanu ar nodokļiem. Arī tas būtu solis pareizajā virzienā, jo šobrīd mēs konstatējam, ka C e, oglekļa emisijas galvenokārt rada transports un it īpaši sauze, ceļu transports, pasažieru pārvadājumi un uh, mēs varam konstatēt, ka energoresursu cenas šobrīd nav pietiekami augstas, lai tās rosinātu pārmaiņas. Tāpat es gribētu uzsvērt, ka pasākumi, kas ir veikti attiecībā uz transporta līdzekļu emisiju normām, ir, protams, solis pareizā virzienā, bet tas mm, nepalīdz uh, neko daudz panākt Protams, automobīļu ražotāji samazina emisijas, samazina emisijas, samazinot degvielas patēriņu uz kilometru, līdz ar to tomēr netiek samazināts īpaši kopējais emisiju apjoms. Un es uzskatām, ka ir nepieciešams noteikt oglekļu nodevu uz robežām, un iemesls ir ļoti vienkāršs. Mums ir jādod signāls gala patērētājiem, kas būtu uh, konsekvence, uh, jo produkti, kas tiek aplikti ar oglekļa nodokli, uh, ja tie e, produkti tiek aplikti ar oglekļu nodokli, ja tie tiek ražoti Eiropas Savienībā, bet ja tie tiek ražoti ārpus Eiropas Savienības, netiek aplikta šāda nodokli, un tas nozīmē, ka veidojas tā saucamā oglekļa noplūde. Un rodas arī konkurences ko, kropļojumi starp ražojumiem, kas ir ražoti Eiropas Savienībā, un tiem ražojumiem, kas tiek importēti un kam nekādas oglekļu nodevas nav noteiktas. Šis uh, oglekļa nodoklis uz Eiropas Savienības ārējām robežām, pēc manām domām, ir absolūti nepieciešams. Šis jautājums būtu jāapspriež, un mēs eh, varētu arī paredzēt noteikti oglekļa tirgu importētām precēm, vai arī noteikt šo nodokli uz robežas. Abi šie risinājumi saskan ar Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem, un šeit nevarētu rasties nekādi nopietni sarežģījumi. Un pēdējais punkts. Par ilgtermiņa mērķiem. Komisārs nu pat norādīja, ka ir nepieciešams līdzsvarot um, nodokļu sistēmu, lai Eh, vairāk apliktu ar nodokļiem tos darbības veidus, eh, ko mēs vēlamies kavēt, un tā pašā laikā samazināt nodokļus tiem darbības veidiem, ko mēs veicam, vēlamies stimulēt. Tātad šeit ir runa par tā saucamo dubulto dividendi, un tas pats būtu attiecināms arī uz oglekļu nodokli. Un ir ļoti žēl, ka komisija nopietni neizvērtē uh, priekšlikumus par vispārēju nodokļa noteikšanu ogleklim, kā tas būtu, piemēram, kaut kas ekvivalents pievienotās vērtības nodeklie, nodoklim. Tiek apgalvots, ka tas uzliktu pārāk lielu slogu uzņēmumiem, pēc mūsu domām tas ir ievērojami pārspīlēti, tā teikt. Šobrīd jau ir ļoti daudzi uzņēmumi, kas eh, sastāda oglekļa bilanci, veids oglekļa grāmatvedību. Un es domāju, ka šī parādība tikai pletīsies plašumā turpmāko gadu laikā. Un tāpat ir svarīgi arī dot signālu gan ražotājiem, gan patērētājiem, kurā virzienā ir jāiet. Un ir jāveic tādi pasākumi, kas būtu neitrāli attiecībā uz eksportu, importu un konkurētspēju, un tai pašā laikā jādod arī signāls ir gala patērētājiem, un tas skan ar komisāru teikto, arī šim gala patērētājam ir jādod savus ieguldījumus šajā nodoklī. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Vincenzo Visko kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Lai uh, ietaupītu laiku, es uh, jūs ātri iepazīstināšu ar uh, savām atziņām itāļu valodā, bet esmu nosūtījis arī garāku versiju angļu valodā, lai jūs varētu ar to iepazīties un, protams, varat to izlasīt, ja vēlaties. 2008.-2009. gada recesija radīja milzīgus parādus Eiropas Savienības dalību valstīm, un, protams, recesija ļoti nelabvēlīgi ietekmēja valstu ieņēmumus. Protams, mums ir jārunā arī par to, ka banku glābšanas operācijas iecirta pamatīgi robu dalību valstu kasēs un dalību valstu budžeti ir apdraudēti un e, tie savukārt apdraud kopējo Eiropas Savienības valūtu. Mums vajadzētu padomāt, e, kā tas ilgākā termiņā e, ietekmēs dalību valstu IKP. 2014. gadā attiecība starp parādiem eh, dalībvalstīs, eh, vājākajās dalībvalstīs varēs sasniegt pat 100%. Tātad IKP un um, parāda attiecība. Dalību valstīm ir jāparūpējas, lai samazinātu savus parādus līdz 60% no IKP līdz 2030. gadam. Un uh, valstīm, protams, ir ir jāuzlabo uh, savu budžetu rādītāju uh, eh, par 8 līdz 9 procentiem uh, no IKP. Un ir jāveic budžeta saskaņošanas procedūras, ņemot vērā to, ka ļoti daudzās valstīs pieaug sociālās izmaksas un arī sociālās izmaksas, ņemot vērā to, ka pieaug to cilvēku skaits, kam ir jāizmaksā pensijas. Ir jāpadomā par valsts. Uh, budžeta uzlabošanu un par to, kā eh, sekt joprojām pieaugušās izmaksas. Protams, ir eh, jāpalielina eh, nodokļu likmes un daudzās valstīs tāpat tiek samazināts algas. Diemžēl šie pasākumi var dalībvalsts novest ilgākā stagnācijas periodā, un tas nozīmēs arī augstus bezdarba rādītājus daudz gadu garumā. Piemēram, Vācijā tagad tiek eksportēti apmēram 50% no IKP, bet 60% no šiem 50% tiek eksportēti uz Eirozonas valstīm. Un, protams, Eirozonas valstis ļoti smagi cieši ņemot vērā valdību ieviestos stabilizācijas pasākums. Līdz ar to Jāņem vērā, ka daudzās valstīs varētu arī samazināties importa apjomi no Vācijas. Protams, tas nelabvēlīgi ietekmo eh, visas Eiropas Savienības finanšu sistēmas stabilitāti. Eh, daudzi, daudzās valstīs cilvēkiem tiek eh, apgalvots, ka, lai varētu cīnīties pret krīzi, ir uh, jāsamazina valstu parādu un deficīti. Tātad uh, it kā deficīts izraisītu krīzi, bet īstenībā tas ir aplami. Deficīti un, deficīts un parādi paaugstinās. Uh, tādēļ, ka ir krīze un uh, piedāvātā recepte, lai varētu atvesinoties no krīzes, īstenībā varētu mūs ievest vēl dziļākā krīzē. Vai tas ir paradoks? Jā, un mums ir jāsaprot, ka pret globālo krīzi mēs varam cīnīties tikai meklējot kopīgus koordinātus risinājumus, kas ir paprātam visām izaistītajām pusēm. Uz ko, kādu jautājumu mums vajadzētu atbildēt? Tā tad, e, kā savest kārtībā valstu budžetus, e, kā e, panākt, lai mēs atgrieztos tādā situācijā, kāda bija 2007. gadā. Valstīm vajadzētu izveidot noteiktu fondu un zināmu valsts daļa, valsts parāda daļu varētu uh, sekt, uh, ņemot vērā uh, tos rādītājus, kas bija sasniegti 2007. gadā un fonds varētu piedāvāt konkrētas garantijas, lai varētu sekt valstu parādus, un ja valsts eh, kādā brīdī varēs atmaksāt šo parādu, atmaksāt eh, šo summu fondā, tā būs aplikta ar konkrētu finanšu nodevu, un šo nodevu vajadzēs eh, sekt finanšu sektoram. Parāds kas tiks pārnests no valsts uz fondu, tiks aprēķināts ņemot vērā kapitāla aktīvus un uh, tirgu valdošo situāciju. Līdz ar to būs uh, pastāvēs uh, iespēja uzlabot kredītu sniegšanas iespējas saskaņā ar Bāzela 3 direktīvā noteikto. Un tas varētu nozīmēt labākas iespējas kūt peļņu, varētu paaugstināt subsīdijas un jāņem vērā, ka situācija dalība valstīs nav viendabīga un ka ir atšķirīgas finanšu transakcijas, kas norisinās dažādās dalību valstīs. Ekonomiskā politika dalību valstīs ir jāveido ļoti rūpīgi, ir jāizvairās no turpmākas inflācijas un valūtu devalvācijas. Un mums ir arī jāparūpējas par to, lai tiktu izveidots šāds liels fonds, kas varētu eh, samazināt esošo transakciju skaitu, ņemot vērā jauno nodokļu ieviešanu. Atcerēsimies, ka Dienvidu Korejā ir ieviests jauns uh, nodoklis, uh, kas ir paredzēts, uh, lai varētu papildināt banku kapitālu. Es ko līdzīgi jau piedāvāju pirms sešiem mēnešiem un ir vēl arī piedāvājums, kas tika izteikts 2010. gadā, tas bija iekļauts Mario Monti ziņojumā par iekšējā tirgus pilnveidošanu, un uh, Žāns Klauds Junkers arī teica ko līdzīgu. Mums ir jādomā, ka krīze, protams, ir radījusi valstīm milzu parādus, un eh, visās valstīs parāda līmenis, protams, nav identisks. Es ar savu priekšlikumu uh, vēlos panākt to, lai valstu bilances tiktu uzlabotas un cits priekšlikums samazina procentu likmes uh, uz, attiecībā uz eiro obligācijām, bet, protams, uh, parādi ir jādzēš, ņemot vērā tās obligācijas, kas ir izsniegts gan dalību valstu, gan uh, Eiropas līmenī. Es, viens priekšlikums būtu banku rekapitalizācija, jo cita veida priekšlikumi varētu atkal tās novērst uh, uz, ba novest uz bankrota sliekšņu. Tālāk valstu parādi e Eiropas Savienībā ir jāpadomā par uh, to restruktūrizāciju. Protams, ir arī citi priekšlikumi, un mums te jānodala tādu praktisku priekšlikumu no politiskas dabas priekšlikumiem. Protams Šodien šis veicamais darbs ir nepieciešams, tas ir jāpacieš kā zobas sāpes, bet tas ir nepieciešams. Paldies, Udo Bulmans un vēl viens runātājs ir pieteikušies Danuta. Vai vēl kāds vēlētos runāt? Nē, Anī Podimata. Tātad ļoti lakoniski, jo mums ir ārkārtīgi maz laika atlīdz. Paldies, paldies, Šarona. Ļoti, ļoti kodolīgi. Vēlējos pateikties trim uh, ekspertiem par viņu izteikumiem. Šulmeister kungs, jūsu pat argumentācija bija patiesi abrīns vērta, un jūs Eh, arī analizējāt to, kā finanšu sektors ir attīstījies pēdējo desmit gadu laikā un eh, kādēļ mēs esam piedzīvojuši šādu transakciju pieaugumu. Jūs dzirdējāt to, ko teica Šemets kungs eh, pirms tam, tādēļ es neatkārtošos uzreiz, ķeršos pie jautājuma. Tātad, kā mēs varētu ievies šo finanšu transakciju nodokli Eiropas Savienībā? neradot eh, nelabvēlīgus apstākļus Eiropas Savienības dalību valstīm, nelabvēlīgus konkurences apstākļus. Un kā mēs varētu izvairīties eh, no tā, ka, piemēram, eh, uzņēmumu pārceltos uz citām vietām, kur šāds nodoklis nebūtu. Kašokungs, es vēlējos pavaicāt. Uh, Ko jūs domājat par šo oglekļa uh, nodokli, oglekļa nodevu, vai par to sākumā ir jāvienojas PTO? Un šāda tipa nodoklis, vai to būtu iespējams ieviest bez savstarpējas iepriekšējas harmonizācijas Eiropas Savienībā? Tātad. Uh, kādiem vajadzētu būt eh, pavadošajiem pasākumiem un procedūrām pirms tiktu ieviest šāds oglekļa nodoklis Eiropas Savienībā. Tālāk par eiro obligācijām. Eh, man ir eh, daži pretargumenti, kāda būtu jūsu atbilde tiem, kas apgalvo, ka eiro obligācijas īstenībā radītu vairāk ļaunuma nekā labuma un raidītu nepareizo signālu to valstu virzienā, kas cīnās ar milzīgām finanšu grūtībām. Un ko jūs varētu teikt tiem, kas apgalvo, ka eiro obligācijas varētu paaugstināt nodokļu uh, procentu likmes? To raise the interest rates of the videos and uh, uh, lowering the interest rates. Kā uh, eh, tā tad? Eh, tas varētu paaugstināt nodokļu likums tām valstīm, eh, kuru veikums ir bijis eh, labs, un varētu īstenībā atvieglot situāciju tām valstīm, kas ir pārmērīgi grēkojušas. Paldies! Tagad došu vārdu Udo, un pēc tam ekspertiem atbildēju. Paldies visiem ekspertiem um, par izcilajām runām. Es vēlējos tikai. Uh, uzdot vienu jautājumu šulmēstarkungam runājot par atšķirīgiem nodokļu instrumentiem. Uh, Tātad, kādi ir atšķirīgie vadības aspekti? Mums, protams, ir jārunā par atšķirīgiem nodokļu veidiem un ir ne tikai ieņēmumu nodokļi un pēļņas nodokļi. Mums ir jārunā arī par, zinām, vadību, un varbūt jūs varētu savu argumentāciju tā plašāk izklāstīt. Paldies! Dānoto lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlējos uzdot jautājumu Šulmaisteru kungam. Un e, kāda ir šī saikne starp finanšu transakciju nodokli un iespējamām spekulācijām. Sestajā priekšlikumā jūs runājat par atvisinātajiem finanšu instrumentiem un spekulāciju risku, bet mēs, protams, esam arī dzirdējuši citu ekspertu izteikumus, un viņi teica, ka atvesinātie finanšu instrumenti tiek izmantoti e, bankās, lai varētu veidot labākus aizsardzības mehānismus un tādā veidā būt labāk apbruņots pret e, pieaugušiem riskiem. Kādēļ jums šķiet, ka e, šie atvasināti instrumenti ir tīri spekulatīvas dabas? Otrs jautājums. Jūs runājat par finanšu transakciju nodokli un teicāt, ka tad būtu augstāki, trans, augstākas transakciju izmaksas un šādas izmaksas varētu ļaut izvairīties no jaunu riska burbuļu veidošanās. Protams, krīze mums ir pietiekam daudz mācījusi un e, es nedomāju, ka tas e, automātiski nozīmē to, ka rastos jauni burbuļi, ja šādi instrumenti tik izmantot. Un vai jums šķiet, ka šis e, transakciju nodoklis varētu pietiekam efektīvi cīnīties pret jaunu burbuļu? burbuļu rašanos. Paldies! Filip, lūdzu. Paldies! Es, protams, um, neatkārtošu to, ko kolēģi jau teica, un man ir tikai daži jautājumi uh, šulmaister kungam. Runājot par transakciju nodokli, ir uh, vairākas iebildes, kādēļ to nevajadzētu ieviest. Tātad, piemēram, ja es to ieviesīs un uh, citas valsts to neieviesīs, tad mēs it kā zāģēsim to zarus, kur paši sēžam, un uh, tas nozīmēs tikai kaitējumu mūsu konkurētspējai. Un tā tad otrs jautājums, vai visas 27 dalībvalstis to varētu ieviest, vai tikai Eirozonas valstis, un eh, vai tas būtu patiešām iespējams, ja tikai Eirozonas valsts to ieviestu. Un tālāk eh, Visko kungs es um, izlasīju jūsu dokumentu un jūs runājat pat nevis par eiro obligācijām, bet tādām globālām obligācijām. Jūs pats arī atzīstat, ka varbūt uh, tās, tā nav pat reālākā iespēja un ka, kas tāds nenotika tuvāko mēnešu laikā. Es uh, baidītos apgalvot, ka pat tas varētu nenotikt turpmāko gadu laikā. Jūs runājat par Tremo un Junkera priekšlikumu. Ja mēs zinām, ka. Uh, nodokļu kopīga apmaksāšana, kopīga parādu dzēšana nenotiks, mēs, mums vienkārši jāstās realitātei acīs, un kāda būtu jūsu piedāvājuma? Tātad vai globālas obligācijas būtu labāks risinājums, vai Junkera Tremonta risinājums būtu tāds labāk īstenojams, jo jāņem vērā, ka mums ir arī jāpārliecina Eiropas Savienības pilsoņi, ka šādi risinājumi ir jāievieš. Paldies! Uh, uh, jā, es arī uzdošu vienu jautājumu no savas puses, saka priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums Šulmaister kungam. Uh, pirmajā savas prezentācijas daļā, manuprāt, jūs īstenībā mēģinājāt apgāzt tādas jau nocietinātas uh, domāšanas paradigmas, eh, runājot par likviditātes krīzi un eh, iespējamiem risinājumiem, un vairāk cilvēki arī ir mēģinājuši apšaubīt šādus postulātus, bet es īstenībā nevaru piekrist visiem jūsu priekšlikumiem. Tātad, ja ir eh, šīs īstermiņa tirdzniecības aktivitātes, tas nozīmē, ka arī citas aktivitātes, finanšu aktivitātes norisināsies ātrāk. Uh, Un varbūt, ka jūs uh, varētu mums atsūtīt arī rakstisks atbildes, jo mums nav tagad pietiekami la daudz laika to tagad apspriest mutiski, bet tālāk. Ja mēs runājam par uh, šo tirdzniecību, tirdzniecību internetā un par to, kas ir uh, noticis kādreiz sanākos laikos, kad tirdzniecība norisinājās citos veidos, vai mēs šeit domājam tikai par uh, biežuma maiņu, tātad cik uh, īsos laika posmos, kādā amplitūdā norisinās šī tirzniecība, vai arī par uh, citu parametru maiņu. Tas ir mans jautājums. Varbūt būtu ļoti labi, ja jūs atbildētu uz jautājumiem chronoloģiskā secībā. Tātad, Šulmeister kungs, jūs būs pirmais, lūdzu. Thank you. The first question. Which trans transactions? Uh... Paldies. Jūs uh, vaicājāt par uh, to, kāda veida transakcijas varētu palielināt tirzniecības apjomas. Starptautiskās miedarbības banka runāja par to, ka uh, šis apjoms trīs gadu laikā ir palielinājis par 58% un tika teikts, ka augst tas frekvences tirdzniecība uh, nav vēl notikusi starptautiskajā valodas tirgū. Uh, Tas nozīmē, ka šādas tirzniecības sistēmas ir balstītas uz statistikas algoritmu, ar kura palīdzību tiek pētīts, ar kādu regulitāti nolisinās šīs tirzniecības aktivitātes ļoti īsā laika posmā. Un tas nozīmē, ka, piemēram, ASV ir tikai 28 fondi, kas piedalās šāda veida tirzniecības aktivitātēs, bet ja jūs izmantojat uh, interneta serveri, uh, veicot šādu veidu akti aktivitātes 100 jūdžu rādījusā, jūs iegūstat dažas sekundes, un jo ātrāk šī tirzniecība norisinās, jo mazāk ir iespējams eh, ņemt vērā visas tās uh, aktivitātes, kas norisinās tirgū akadēmiski ak Ekonomisti nav veikuši eh, šādu analīzi, bet es esmu pats bijis biržās, esmu bijis uh, dažādās finanšu institūcijās un redzējis, kas tur notiek. Piemēram, informācija parādās uz ekrāna gandrīz katru sekundi un jūs vienas sekundes laikā varat arī reaģēt, piemēram, uz kaut kādu attīstību, kas ir notikusi ASV. Un viņi Eh, jums uzreiz nepasaka, šī informācija varētu būt kodēta, viņi jums nepasaka, ko nozīmēs konkrēta aktivitāte, bet mums, protams, ir jāveic arī analīzi un mums ir jāsaprot, eh, ko mēs varētu sagaidīt no šāda veida tirzniecības tālāk, vai mēs šādas nodokļas varam ieviest vai, vai obligācijas varam ieviest visā Eiropas saimnes līmenī. Tas būtu visai vienkārši, ja mēs runājam par mieskaitu un. Uh, Also... Par norēķiniem un ieskaitu, ja mēs to varētu darīt, izmantojot uh, centralizēto serveri, tad varētu izveidot kopīgu platformu un tas neradītu nekādas problēmas. Bet cik vajadzētu uzdot jautājumu, cik daudz transakciju var veikt attālinātā režīmā, bet jāņem vērā, ka, piemēram, tirzniecība notiek 24 stundu garumā, e, šādos posmos ik pa 24 stundu laikā, un e, Eiropas uh, laika zona, jā, mēs šeit, piemēram, uh, dzīvojam atšķirīgā laika zonā nekā cilvēki Marokā vai kaut kur, piemēram, Dienvidu Āfrikā, un, uh, ja mēs runājam par konkurētspēju, varbūt tādā plašākā griezumā tas konkurētspēju tik spēcīgi neietekmētu. Tālāk mums arī ir Jāizvērtē, ko šāda, jāizvērtē, kā šāda veida īstermiņa transakcijas ietekmē ekonomiku globālā līmenī. Mums ir jāveic arī empīriska analīze un ir jāsaprot, ka šeit var būt arī milzīgas atšķirības, ņemot vērā pamatvērtību un ja tirgus nevar virzīt aktīvu cenas uh, pamatvērtības virzienā, mums, protams, ir jārunā arī par konverģences ievērošanu, bet uh, ir šādas likmju svērstības, un visi, kas uh, darbojas tirgos, to patiešām zina. Un mēs jau, protams, varam uh, pasauli vērot uh, tā ļoti empīriski, bet tas būs uh, ļoti atšķirīgs. Šis redzējums, kas izveidosies, būs atšķirīgs no tā redzējuma, kas ir minēts katrā ekonomikas rokas grāmatā. Uh, Mums ir jādomā arī par to, ka bieži vien netiek izmantota šī pamata informācija par pieprasījumu un piedāvājumu, un tas nozīmē, ka 30% no finanšu transakcijām emigrētu no Eiropas pārceltos uz citām valstīm. Un ja varbūt kaut kas tāds, kas rada skādi, emigrē no Eiropas Savienības, tas varbūt nemaz nav tik bēdīgi. Mums noteikti ir jāsaprot, kāds ir finanšu sektora uzdevums, un mums ir jāparūpēs, lai finanšu sektors kalpotu reālajai tautasomniecībai. Jā, finanšu, bez finanšu sektora mēs nevaram iztikt. Būmana uh, eh, kungs vaicāja par stimuliem, un ir patiešām milzīgas atšķirības starp banku nodavām un transakciju nodokļiem, jo banku nodevas ir saistītas ar aktīviem un bilancēm ja tas tiek radīts, tad mēs nevaram ar šādu nodevu aplikt finanšu transakcijas un aktivitātes. Un tas ir, ehm, tā arī ir galvenā atšķirība starp eh, banku bilancēm, banku nodevām un eh, finanšu transakciju nodokli. Runājot par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Īstenībā eh, atvasinātie instrumenti jau pats par sevi, par sevi nav kaut kāds ļaunums. Tie tika izveidoti, lai varētu, piemēram, cīnīties pret dažādiem riskiem. Ja jūs uh, domājat, ka naftas cenas varētu pieaugt, jūs uh, nopērkat konkrētas akcijas un jūs esat aizsargāts uh, pret nākotnes uh, kursu un cenu svārstībām nākotnē, ja tāds notiek. Bet, protams, ar atvasinātajiem uh, instrumentiem jūs nevarat izvairīties pilnīgi no jebkura riska, iespējamā riska. Eh, priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, es atvainojos, vai jūs varbūt varētu eh, pārējos jautājumus atbildēt rakstiskā veidā. Nu, tie ir ļoti tehniskas dabas jautājumi, un, protams, uz tiem ir jāatbild ilgāk, bet mums nav pietiekam daudz laika. Jūs tātad varat rakstiskā veidā atbildēt pāriem jautājumiem. Paldies! Uh, okay, so let me uh, briefly. Paldies, es tagad gribētu īsumā atbildēt uz jautājumiem par uh, oglekļa nodokli uz uh, robežas. Bija divi jautājumi, sākšu ar otro. Protams, ir nepieciešams, lai uh, tiktu veikta zināma veida harmonizācija attiestībā uz uh, oglekļa nodokli Eiropas Savienībā. Uh, Protams, tas ir nepieciešams, jo ko mēs pēdējo gadu laikā esam mācījušies? ja mēs paļaujamies tikai uz atsevišķām valstīm, ka tās katra noteiks oglekļa nodokli, tad uh, Francijas piemērs ir ļoti labs. Mēs nonākam pie tā, ka veidojas tikai uh, nodokļu konkurence Eiropas Savienības iekšienē. Tā tad ir nepieciešama sava veida uh, Eiropas Savienības nodokļu sistēma vai uh, šo oglekļa nodokļu harmonizācija, lai mēs dotu pareizo signālu gan patērētājiem, gan ražotājiem, kā jau to iepriekš teicu. Otrs jautājums, vai tas būtu saskaņā ar PTO noteikumiem? Ja jūs paskatītos PTO statūtos vai paskala lamī paziņojumiem pagājuši gadu par oglekļa mm, nodokli un tā noteikšanu uz robežas, tad atbilde būtu jā, ja to mēs darām pareizā veidā, izvairoties no jebkādas diskriminācijas. Tādā izpratnē diskriminācijas, kā tas ir ierakstīts PTO statūtos. Uh, Tātad, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies nodrošināt, lai nenotiktu cenu kropļojumi attiecībā uz oglekļa intensīvām precēm. Protams, eh, energoresursu aplikšana ar nodokļiem ir nepieciešama ar Eiropas Savienībā, bet ar to vien nepietiek, jo, ko mēs konstatējam, tas, kā eh, tirzniecība tiek novirzīta tādējādi, ka pieaug importēto preču oglekļa saturs. Un ja mēs sa, to uh, pārēķinātu Eiropas Savienības emisijās, tad uh, iznāktu, ka Eiropas Savienības emisijas patiesībā nesamazinās, tās ir stabilas. Tas ir pretrunā ar to, kāds uh, gala mērķis ir izvirzīt šāda veida nodokļu noteikšanai. Es uh, atbildēšu uz uh, abiem jautājumiem kopumā, kopā, jo tie ir savstarpēji saistīti. Pirmais jautājums uh, ir saistīts ar dažādajiem priekšlikumiem. Es domāju, ka dažādie ierosinājumi, arī tā skaitā Mont Tremonti, Tremonti priekšlikums um, ir atbalstāms, ja tas ir vērsts uz um, iekšējā parāda mazināšanu, parāds loga mazināšanu, bet mans priekšlikums ir tāds, ka ir jāatbrīvo valstu budžeti un ekonomiskā politika no tādu smagnēju korekciju sloga. Un uh, vajadzētu sākt ar tādu, uh, pēc man priešlikums vajadzētu izvairīties no, no resursu izniekošanas, jo šis remontī priekšlikums ir izskāns. Uh, valstīm, kam ir augsts parādu līmenis, kam ir divu veidu obligācijas, tā, tā zilās obligācijas un sarkanās tā saucamās, tad tā šīs valstis varētu būt cietējas, ja šādu risinājumu īstenotu. Un vēl viens svarīgs jautājums, kam komisijai būtu jāpievērš uzmanība, ir Eiropas bankas, ir īpaši franču uh, Vācu, Bēļu un Britu bankas ir pak saistītas ar Eiropas Savienības vājāko dalību valstu parādiem, un uh, šeit ir runa par 15-20% no IKP, un līdz ar to Junker Tremonti priekšlikums uh, varētu uh, nonākt, novest pie tā, ka šo aktīvu vērtību ievērojami samazinās un patiesībā visa uh, finanšu sistēma Eiropas Savienībā varētu tikt apdraudēta tādēļ, ka aktīvu cena ievērojami kristos. Un es jau 30 gadus darbojos politikā, un es zinu, ka ir ļoti grūti rast tādas eh, visiem pieņemams vienošanās, bet eh, es domāju, ka mums šoreiz tas izdosies, jo mums ir jāapzinās, kāds risks mums draud. Ja mēs nerīkosimies pareizi, tad eh, mūsu ekonomikā valdīs stagnācija turpmāko 5-10 gadu laikā, un tādēļ mums ir jādomā, visiem kopā un kopīgi un koordināti jādarbojas. Sure that, uh, right try... Paldies! Es uh, pilnībā piekrītu, ka mums ir uh, jāmeklē izējas no pašreizējā strupceļa, nevis jādomā par to, kādus mehānismus izveidot, kas būs novestu nākošajā strupceļā. Es pateicos mūsu ekspertiem, diemžēl mums rīcībā nebija pietiekam daudz laika jo mums ir piesātināta darba kārtība, bet ja kāds vēlas vēl mūs informēt par kādiem būtiskiem jautājumiem, tad jūs varat iesniegt savus uh, ieguldījumus rakstveidā, un mums būs ļoti liels prieks ar uh, šiem ziņojumiem iepazīties. Nākošais darba kārtības punkts ir ceturtais punkts - turpmākā Eiropas uh, starptautisko ieguldījumu politika un mūsu Eh, referents ir Davids Kaza, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Debates par Eiropas Savienības investīciju politiku nākotnē ir uh, orientējies uz divpusējiem investīciju nolīgumiem un par to regulējumu saskaņā ar Lisabonas līguma normām, kas piešķir Eiropas Savienībā ekskluzīvu kompetenci e, ārējo tiešo ieguldījumu jomā. Ir e, notikušas debates par to, kā komisijai ir jāīsteno šīs Eiropas Savienības pilnvaras kad eh, mēs šo jautājumu apspriedām, tas uh, izskatījās ļoti skaidrs, un uh, komisijai uh, šeit ir divējādi pienākumi. Mēs uzskatām, ka ir jākontrolē gan investīcijas uz ārpusi, gan uz iekšpusi un jādomā par nodarbinātības veicināšanu. Ārējās tiešās investīcijas var negatīvi ietekmēt atsevišķus jomas, darbības jomas un geogrāfiskos reģionus, bet ir viss jādara uh, lai arī piesaistītu ārvalstu investīcijas Eiropas Savienībai. Investori veic ieguldījumus ārvalstīs tikai tad, ja ir uh, pārliecība, ka viņu darbības drošība tiek nodrošināta, ka valda uh, droša un paredzama uzņēmē darbības vide. Ir jāpilda uh, uzņemtās saistības un komisijai ir jādod nepieciešamais laiks, lai izstrādātu nolīgumus, kas uh, šo jomu regulētu Eiropas Savienībā. Komisija ir atzinusi, uh, nav iespējams izstrādāt visiem uh, vienotu risinājumu, ka ir jāņem vērā katras konkrētās valsts apstākļi. Visi spēkā esošie nolīgumi un ieinteresēto pušu intereses ir jāņem vērā, tāpat arī attiecīgo reģionu attīstības līmenis un jānodrošina paredzamība un juridiskā prognozējamība. Tāpat ir jānodrošina, lai nebūtu pārāk biro, lieli birokrātiskie šķēršļi dalību valstīs. Mums ir jānodrošina, ka katrs veiktais pasākums ir tiešām realizējams un visi pasākumi jāizveido tā, lai pašreizējie procesi netiktu apdraudēti. Es ceru, ka ka notiks plaša diskusija par uh, turpmākajiem ieguldījumiem un ka mēs spēsim rast risinājumu noteiktajiem ierobežojumiem. Ir arī, es ceru, saņemt uh, no kolēģiem grozījumus, un mēs turpināsim konstruktīvi strādāt pie šā jautājuma, un mums būs ļoti saturīgs debatis. Paldies, nākamais runātājs. Sī, grazie, grazie, prezidente. Jo intervengo come eh, relatore ombra. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju kā ēnu referents no sociālas un demokrāta grupas. Esmu ļoti pateicīgs referentam par viņu prezentāciju. Jāsaka, mūsu priekšā ir dubult svarīgs uzdevums. Mums ir pirmām kārtām jātaisno investoru cerības, uh, un tāpat laikā jādod ieguldījums arī izaugsmas veicināšanā Eiropas Savienībā, kā arī nodarbinātības veicināšanā. Otram kārtām mums jātaisno arī attīstības valstu cerības ir ļoti daudz pašlaik nolīgumu, apmēram 3000 nolīgumu, kas slēgti no 39. gada līdz šai dienai. Esam centušies nodrošināt nediskriminācijas procesu un pēc eh, nolīguma noslēgšanas investīciju aizsardzību, juridisko aizsardzību attiecībā uz investīcijām, tātad ir šīs dažādas vienošanās starp valdībām. Un tiek izmantots veid, dažādi veidi starptautiskie tiesību akti un jurisdikcija, lai nodrošinātu dro, drošību investoriem tīri juridiski. Eiropas Savienībai jāsaprot, ka sarunas par starptautisku no, investīciju nolīgumu ir izgāzušās. Līdz ar to kompense šeit ir jādala starp dalību valstīm un komisijām un ir jānošķir aizsardzības fórums, tātad uzņēmumu investīcijas un portveļu investīcijas. Uh, pēc Lisabonas tiešās ārvalstu investīcijas ir kļuvušas daļas par tirdzniecības, daļ, par daļu no tirdzniecības politiku, kas, protams, Eiropas Savienības ekskluzīva kompetence. Tāpēc šobrīd ir jāmēģina kaut kādā veidā rast iespēju komisijas un dalībvalsts iniciatīvas saglabāt uh, vienā veselumā. Tāpat jāstiprina arī tās, ko saucam par pirms investīciju aizsardzību. Eh, respektīvi jānodrošina šī piekļuve investīciju tirgiem trešās valstīs, tāpat laikā neaizmirstot, ka valsti vairs nav iespējams pilnībā dalīt tikai attīstības un attīstītajās valstīs. Eiropas Savienībai līdz ar to nevajadzētu iekļaut te kaut kādus protekcionistiskus uh, klauzuls un izslēgt kaut kādu veidu investīciju jomas. Nē, ir jādod priekšroka ilgspējīgai investīcijām uh, gan sociālajā, gan vides, gan visās citās jomās. Un tas atbilst nesenajām SAO vadlīnijām, kas attiecas uz strīdus risināšanas iespējām. Uh, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pievienojas konvencijai par investīciju strīdiem ar citu valstu pilsoņiem. Ja mēs neesam šobrīd šo konvenciju parakstījuši un ratificējuši. Un tur tiek noteikts saistību apmēru, ko uzņems katra puse kopuzņēmumu gadījumos. Paldies. Turpin priekšsādātāji. Dod vārdu nākamam runātājiem. Paldies priekšsādātāji. Saka Tremosei Balčēlis kungs. Paldies par šo ziņojumu, vēlējāmies ar tā palīdz, vēlējāmies arī sniegt savu viedokli, lai kāds kungam būtu tālākas idejas darbā pie šī ziņojuma. Eh, līgumā 208. pantā par eh, ār, ārvalstu investīcijām tiek runāts, ka tagad tas kļūs par ekskluzīvu kopienas kompetence ar mērķi veicināt konkurētspēju un investīciju jaunstedzības standarts Eiropas Savienībai būs arī lielāka ietekme šajās ļoti svarīgajās jomās. Piekrītu ierosinājumiem, ko izteicis referents un gribētu pievienot vēl savējos. Pirmajā punktā tiek runāts par uh, paredzamības trūkumu, līguma skaidrošanā, interpretācijā, jā, trūks definīcijas par to, kas tad īsti ir tiešās ārvalstu investīcijas. Tāda ir nepieciešama. Turklāt nepieciešams arī skaidri un gaiši pateikt, kāda ir aizsardzības standarta, lai nebūtu pārāk plašas interpretācijas, eh, manevrēšanas iespējas. Un ļoti svarīgi, jo ir arī pārskatāmības trūkums par divpusējo līgumu aizstāšanu ar kopējiem nolīgumiem, te gribu piemetināt, ka Šāda veida divpusējie nolīgumi ir jāņem vērā arī visiem uzņēmumiem, jo tādā gadījumā tie visi būs pakļauti vien, vieniem nolīgumiem. Tas ir jauns solis ceļā uz Eiropas integrāciju. Un visbeidzot, gribu pie, piemitināt vēl vienu punktu par maziem vidējiem uzņēmumiem. Eiropas investīcija nolīgumos eh, maza, pa, noteikti, tiks noteikts mazāks riks un lielāka drošība, kas, protams, dos pamudinājumu arī maziem vidējiem uzņēmumiem veikt investīcijas. Mums vajadzētu pārliecināties, ka politika šajās jomās tiek ņemta ņemts vērā arī sarunu gaitā. Mēs nāksim klējā ar vairākiem grozījumiem tieši par manis minētiem punktiem, un liels paldies par uzmanību. Paldies turpina priekšā, tad vēl vēl kāds ēna referents, kas vēlas izteikties. Nē, nevienu neredzu paskālu, tad dod tālāk jums vārdu. Oui, merci. <clears throat> Je voulais juste intervenir. Paldies. Gribēju minēt trīs punktus, pavisam strauji. Pirmām kārtām Eh, protams, šī ziņojuma kontekstā par, kontekstā par svarīgu eh, uzskatām, ņemot vērā, ka tiek runās par šo apesējību Eiropas Savienībā, iekļaut nacionālās intereses šajā ziņojumā. Protams, tam visam būs arī politiska atbalsts, un eh, komisijā tas viss norisinās otrs. Uh, ir jārīkojas tā, lai nolīgumi par investīcijām iekļauj arī visas kopējas Eiropas Savienības politikas, un ne tikai tirdzniecības politikas aspektus, nu, piemēram, vidas politiku, sociālo politiku, cilvēktiesību politiku. Un tieši tā kā jau tika arī minēts, varbūt jāpiestrādā vēl pie mehānismiem par strīdus risināšanu, tā lai tajos tiktu ietvert visi tie politisku, uh, politikas mērķi. Uh, E, kas svarīga Eiropas Savienībā. Nu, tātad tādi bija tie punkti, par kuriem mēs iesniegsim arī savus grozījumus. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji Kāzas kungs, vai jūs vēlaties atgriezties pie dzirdētā, izteikt komentārus? Jā, pavisam īsi. Priekšsādātāji piekrīt visam, kas tika nu pat teikts. Tas šis ir pašiniciatīvas ziņojums, tas mums arī jāatceras tāpēc ir tikai 1500 vārdi. Um, šis, tas ir noteiktais limits, un varbūt mēs varam vienoties par um, saīsnātu tekstu, varam šovakar vēl par to runāt, varam iekļaut jūsu priekšlikumus. Piekrīt kolēģim no Liba, Aldi grupas, kas teica, ka ir vajadzīga precīza definīcija attiecībā uz to, kas ir tiešās ārvalstu investīcijas, un tādas definīcijas nav. Es domāju, tad iznāk man šī definīcija vēl jāiekļauj ziņojumā. Un es domāju, ka mēs vēl apspriedīsim šo jautājumu un nonāksim arī pie definīcijas, bet ļoti labi. Jā, jo nākotnes vārdā mums vajadzētu precizēt šos priekšlikumus, komisijas priekšlikumu attiecībā uz tiešajām ārvalstu investīcijām. Un kas attiecas visiem šiem komentāriem par vidas jomu un cilvēktiesībām, mēs piekrīt, bet, protams, ka šai gadījumā mēs runājam tikai par Eh, atzinumu, kas attiec uz tiešām ārvalstu investīcijām, un līdz ar to bija jāierobežo šis uh, savas izteikšanās joma. Paldies, turpin priekšsādātāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. janvāris, tālāk uh, eh, 7. februārī būs uh, tātad to apspriešana, balsojums 8. 18. 9. februārī vado, vadošajā komitejā. Uh, arī tiks apspriest šis jautājums, un martā varētu notikt balsojums plenārsēdē. Nu, tāds ir laika grafiks šobrīd. Kā jau Devits nu pat teica, atzinums vēl tiks tātad sagatavots, un varam līdz ar to pārēt tālāk pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir pārējais pasākuma attiecībās divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Nu, lūdzu, tā tad atkal dod jums Kazas kungs vārdu. Paldies priekšsādātājiem. Nevēlos pārlieku daudz tērēt laiku šim jautājumam. Mēs jau sapratuši esam, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu tiešās ārvalstu investīcijas kļuvušas par kopienas ekskluzīvu kompetenci. Un tas atbilst arī kopējai tirdzniecības politikai. To paturot prātā, atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu, kas vērsts uz pārējais noteikumu izveidi, pārējot no divpusējiem nolīgumiem uz kopējiem nolīgumiem. Un tad viss šīs atsevišķos fragmentus apvienojot nolīgumos ar trešām valstīm. Atzinuma projekts vērsts uz to, lai precizētu atsaucas uz investīcijām, lai precizētu šo tekstu un radītu konkrētu specifisku definīciju par to, kas tad ir tiešās ārvalstu investīcijas. Nu, komisijas paziņojumā 7. Um, jūlijā tas tika izteikts, tas arī tika noteikts pagājušajā gadā. Nu, un tā tad šis saīsinājums. TAI tiešās ārvalstu investīcijas, jāizvarās arī no liekas birokrātijas, jāsamazina šis gaidīšanas periods, jo tas šobrīd tiek uzskatīts par pārliecīgu. Turklāt vēl viens svarīgs mērķis ir izveidot tādu situāciju, kur investori var saņemt pēc iespējas lielāku drošību. Tāpēc esam iekļāvuši klauzulas, kas ļaut komisijai mainīt uh, grozīt atsevišķus fragmentus, kas šobrīd vēl nav skaidri, lai tos tad varētu izņemt no atzinuma projekta. Turklāt atzinuma projektā vēlamies precizēt tās situācijas, kurās komisija e, var, piemēram, atsaukt autorizāciju konkrētā dalību valstī lai kāda veida fragments tiktu īstenots. Mēs turklāt gribam lūgt komisiju arī sniegt pamatnostādnes vadlīnijas, kas varētu tiks izmetotas kā formulārs, kā veidne, ko dalību valsts tad brīvprātīgi var aizpildīt, lai veicinātu sarunas par atsevišķām daļām šajos nolīgumos. To var panākt, identificējot paraugu praksi, piemēram, Sarunas par atsevišķi, atsevišķām daļām, protams, būs sarežģīts, laikietilpīgs, un dalību valstīm līdz ar to nebūs viegli atteikties no atsevišķām tām daļām viņu noslēgtajos nolīgumos, eh, kas, kas tiek panākt, bet kas nevarēs tikt pārņemt tālāk kopējos nolīgumos. Un tāpēc komisijai jādod arī pietiekams laiks, lai tā varētu visu procedūru pilnībā iziet cauri, nonākt pie atbilstīga rezultāta. Uh, un lai kopējais rezultāts ir pēc iespējas labvēlīgāks visiem, gan dalībvalstīm, gan investoriem. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar ēnu referentiem turpmākajā darbā pie šī projekta, un lai mēs varētu, un ceru, ka mums izdosies uh, rast pēc iespējas labāku risinājumu šim kopējam dokumentu kopam, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātāji! Jā! Paspēju, paspēju atkal atgriezties. Vai ir ēnu referenti, kas vēlas izteikties? Ramon, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji. Pārsdomu. Lai jūs sāktu sarunas un diskusijas ar referentu. Šis ziņojums runā par pārējais pasākumiem, pārējie no divpusējiem ieguldījumu nolūkumiem uz uh, uh, kopējiem nolīgumiem. Eh, kamēr nav noslēgti jaunie nolīgumi, kamēr nav notikuši šī pārēja, paliek spēkā vecie nolīgumi. Ja tiek saņemta autorizācija no Eiropas komisijas, tas darīts tāpēc, lai pārliecinātos, ka šie nolīgumi nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, ka ne šeit nenotiek pārklāšanās ar citiem nolīgumiem un tie nekļūst par šķērsli tālākai attīstībai un arī Eiropas Savienības politika īstenošanai. Kas kungs ierosina šo pēdējo nosacījumu svītrot? Bet es gribu tomēr apsvērst šo trešo svītroto daļu, jo uzskatu to par nozīmīgu. No otras puses, vajadzētu spriest arī par to, cik ilgi būs spēkā šie pārējais notikumi, noteikumi. Eiropas komisijas dokumentos noteiktais termiņš ir pieci gadi, Inte komiteja ierosina četrus gadus. Es turklāt domāju, ka pieci gadi varētu būt tiešām pārlieku ilgs pārējais periods, bet referents nenāca klajā ar nekādu veidu grozījumiem šai jomā un gribu tāpēc arī šo jautājumu ar viņu apspriest, lai mēs varam nonākt varbūt pie tāda efektīvāka laika grafika ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar citiem ANU referentiem un Karskungu, un cerams, ka tiešām debats būs auglīgas, un varēsim nonākt pie tāda regulējuma, tādas regulas, kas var uh, uzlabot visu šo kopēju situāciju. Paskāli, jums vārds. Uh, Pascal is uh, not speaking, so Udo. Paskals tomēr nevēlas izteikties, acīm redzot, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Bulman kungs. Mūsu grupas ēnu referents ir Tais Bērmans, kas diemžēl nevarēja ierasties. Viņš nevarēja ierasties, lai varētu cildināt uh, mūsu referentu un izteikt arī dažus komentārus, bet Tais Bērmans augstu vērtēja Kazas kunga priekšlikums un vēlējās parūpēties par to, ja mums tiek piešķirts jauns kompetences ES ietvaros. Uh, mums ir jāparūpējas arī par to, lai mēs varētu piedāvāt jaunu kopīgu definīciju. Kā mēs formulēsim šos tiešos ārvalstu ieguldījumus, un eh, Bērman kungs labprāt vēlējās arī šeit sniegt savu pienesumu. Viņš eh, vēlējās norādīt uz to, ka tās uh, Izmaiņas, kas tiek ieviestas, ir jāsaskaņo ar prātīgas attīstības principiem, ņemot vērā vidas aizsardzību un sociālo standartu ievērošanu. Tie ir tikai daži no tiem priekšlikumiem, ko vēlējās paust aizbērmans mūsu ēnu referents. Paldies! Thank you. Anybody else? Paldies, vai vēl kāds vēlētos runāt? Nē? Dēvid, vai jūs vēlatos atgriezties un teikt eh, dažus noslēguma vārdus? مش هندوم سينيور بريزيدنت هنا ديجا اتكلمت مع مع Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nerunāšu gari. Es jau uh, apspriedos ar sociālistu kolēģi, es piekrītu viņa paustajiem priekšlikumiem un tāpat piekrītu kolēģim no liberāļu grupas, ņemot vērā 20. grozījumu. 20. grozījumā. Es esmu piedāvājis svītrot 20. grozījumu. Šis punkts ir pārāk izplūdis. Es vēlējos, lai investori varētu rēķināties ar lielāku noteiktību, ja mēs runājam par šo priekšlikumu. Kolēģim varu apsolīt, ka mēs šo paragrāfu varam apspriest, lai ieviestu lielāku skaidrību. Un tad man to nevajadzēs svītrot no priekšlikuma. Es gribēju pateikties kolēģiem priekšsēdētājs kundze un ceru, ka mēs šos priekšlikumus nākotnē varēsim grozīt, lai varētu piesaistīt vairāk investīciju Eiropas Savienības teritorijā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 17. janvārum. Eh, tos apspriedīsim 7. februārī. Ekon komiteja balsos 28. februārī. Atbildīgā komiteja eh, balsos martā un plenārsēdē balsosim tāpat martā. Tas ir mūsu kalendārs un tagad pievērsīsim Pievērsīsimies sastajam darba kārtības punktam korporatīvā vadība finanšu iestādēs. Mēs uh, izskatām Ešlija Foksa ziņojumu projektu. Lūdzu, Ešlija, lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, es izteikšos pēc iespējas kodolīgāk, vēlējos pateikties visiem man referentiem, kas ar mani sadarbojās. Un eh, man arī bija zinām ierobežojumi, tā tad eh, bija noteikti zīmju skaits šajā atzinumā, tādēļ man vajadzēja izteikties pēc iespējas īsāk. Vēlējos pateikties Basēsku eh, kundzes birojām par izrādīto atbalstu. Viņa, diemžēl, nevarēja pie mums šodien ierasties, bet katrā ziņā esmu viņai pateicīgs. Es esmu pateicīgs visiem kolēģiem, komisijas pārstāvjiem un pilnīgi visiem, kas sniedz savu ārtavu, lai šis uh, atzinums vispār taptu. Un uh, es vēlējos uh, izskaidrot galvenojos principus. Es varu piekrist kvadro kungam, ka mums ir jābūt pietiekam principālai pieejai un ir jāvērtē arī tā pieredze, kas gūta ASV. Uh, Viņi ir mēģinājuši ļoti daudz noteikt, tā tad eh, izveidot dažādus priekšrakstus, un tie īstenībā prevalē pār konkrētiem priekšlikumiem. Mums nevajadzētu mēģināt imitēt to pieredzi, kas ir apgūta ASV. Es saprotu, ka riski arī ir nepieciešami, lai finanšu sistēma varētu pietiekami labi funkcionēt. Problēmas rodas tad, ja eh, institūcijas ir pārāk eh, pārgalvīgas un neņem vērā tos riskus, kas varētu rasties. Un, protams, ir arī jāvērtē tas risks, kas potenciāli varētu rasties. Es ar savu priekšlikumu palīdzību vēlos izskaust šo problēmu, un mums ir jāizveido pietiekami laba risku eh, pievārēšanas stratēģija stratēģija un eh, vajadzētu parūpēties, lai institūcijas nekļūtu pārāk pārgalvīgas un lai šī apetīte nerastos ēdot, tātad, lai tās nevēlētos uzņemties pēc iespējas vairāk un vairāk riska augošā secībā. Jāsaprot, eh, ka eh, šie priekšlikumi ir jāizteno pēc iespējas labāk, un finanšu institūcijas ir jāvada tādiem cilvēkiem, kas ir pēc iespējas labāki profesionāļi, tātad augstākās raudzes profesionāļi. Uh, Ir jāpiesaist pietiekami e, daudz e, dažādu ekspertu, ir jāparūpēs, lai finanšu institūcijās patiešām sēdētu tās gudrākās galvas, un tad mēs varētu būt droši, ka institūcijas būs, institūcijām būs pa spēkam pietiekami labi cīnīties pret nākamo krīzi, ja tāda mūs sagaidīs. Their work, which is why my comments are confined to just a couple. Ir jau, protams, eh, vairākas institūcijas, eh, kas nodarbojas ar šo jautājumu izskatīšanu. Mums nevajadzētu mm, atkārtot, eh, vienkārši kopēt viņu darbu un ir jāsaprot, kāds ir tieši mūsu kompetences un tās kompetences, kas ir apspriestas manā priekšlikumā. Mums nevajadzētu arī aģentūrām piešķirt tādas kompetences, kas nav viņu kompetenču lokā. Uh, Mums, protams, ir jābūt pietiekam labam dialogam starp finanšu institūcijām, uzraugiem un revidentiem. Iesaistītajām pusēm, it sevišķi finanšu institūcijām, ir jāspēlē proaktīvāka loma, veidojot šo stratēģiju un to īstenojot. Un patiešām ir jāparūpējas par iesaistīto pušu labāku un pamatīgāku iesaisti. Protams, ieinteresētajām pusēm ir jāuzņems arī sava atbildības daļa. Priekšsēdētājs kundze tagad beigšu savu izklāstu un, protams, ar lielu nepacietību gaidījuši kolēģu kopīgos grozījumus un mēģināšu šo ziņojumu pēc iespējas vairāk uzlabot. Paldies, ka Druigungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pašā sākumā vēlējos cildināt uh, mūsu referentu par paveikto darbu, un viņš patiešām visus ēnu referentus ļoti labi iesaistīja kopīgajā darbā, un, protams, uh, šajā ziņojumā jau ir iekļautas vairākas labas, vērtīgas domas, runājot arī par risku kontroli un par uh, sadarbību ar uzraugiem. Uh, Es domāju, ka mēs šo ziņojumu varam eh, vēl padziļināt un uzlabot. Ir, protams, arī eh, eh, zināmas korporatīvās vadības vadlīnijas, kas mums ir jāievēro jāievēro šī kopīgā pieeja, bet eh, bieži vien eh, tādas pārāk brīvas vienošanās eh, nozīmē atšķirīgu interpretāciju, un tas tikai rada sajukumu. Tā tad ir jābūt vienotai pieejai. Es domāju, ka šis ievēro vai paskaidro princips ir samērīgs, to var piemērot eh, atsevišķos gadījumos, bet nevienmēr tas nevar būt tāds universāls instruments. Protams, pārvaldot finanšu institūciju riskus, uzraugiem ir jāpiešķir vairāk kompetenču. Un, ja mēs runājam par iespējamiem riskiem, kas var rasties konkrētā uzņēmumā, tie ir pietiekami labi jāpamato un jāizskaidro šiem uzraugiem. Uzraugiem ir jābūt pietiekami autonomiem un neatkarīgiem, lai viņi var pieņemt lēmumu pēc iespējas ātrāk, tas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par valdi, eh, ir jāizvērtē plašāki mērķi un vajadzētu arī padomāt, kā šīs uh, uzņēmuma padomas uh, var pašas um, tikt galā ar problēmām, ja tādas rodas. Tālāk, runājot par atalgojumu, varbūt te mēs vēl varētu uh, to precizēt, ņemot vērā jau esāšās direktīvas, kas pastāv. Un e, ir jāsniedz informācija par valdes locekļiem, tas ir jāiekļauj arī e, ziņojumā ar visiem grozījumiem. Un mums ir arī jāpaskaidro, ko mēs sagaidām no komisijas, ir izdot zaļā grāmata, varbūt, ka komisija uzņemsies vēl papildus iniciatīvas, ņems vērā to, kādas ir mūsu galvenās prioritātes. Tātad tas bija viss, ko es vēlējos teikt, es e, arī izstrādāšu konkrētus grozījumus un, protams, ir. E, Eh, jāņem vērā, ka ziņojums ir līdzsvarots un eh, visā visumā tas man apmierina. Es domāju, ka mēs varēsim vienoties eh, par tādu kopīgu redakciju. Paldies! Paskal. Paskal, lūdzu. Oui, bonjour. Paldies. Es nevarēju, dimžēl, piedalīties šais apspriedēs, ko jūs organizējāt Līdz ar to man droši vien vajadzētu paskaidrot tos grozījumus, ko grasamies iesniegt. Nu, pirmais elements sasīts ar kopējo vīziju par pašregulēšanos attiecībā uz eh, pretrunā šim regulējumam. Tātad Mēs domājam, ka šīs krīzes iemesls, viens no krīzes iemesliem ir arī tāds, ka šis pašregulējums nav darbojies, tas nav funkcionējis un ir vajadzīgs regulējums, jo banka līdz ar to uz, banks uzņemās daudz riska, lai būtu konkurētspējīga un tāpat laikā, nu, tā nevar tādā veidā rīkoties, jo tad rodas šis burbulis, kas pēc tam sprākst un tā aizvelk līdz sev arī citus. Nu, tā tad, zināmā mērā, šis pašregulējums ir jāierobežo, tas ir eh, jāregulē tālāk, nu, lai novērstu provizoriski citas krīzes. Un par to mēs iesniegsim arī grozījumu, mēs aicināsim arī komisiju, jo pavisam konkrēti nākt klājā priekšlikumiem šai jomā. Otrais elements - risks, eh, jūs jau teicāt, eh, banku finanšu sistēmā ir tāds, kas bankām jāpārvalda, bet riska līmenis eh, ir jāierobežo. Nu, tā tad riska līmenis eh, nav saistīts tikai un vienīgi ar dalībnieku atbildību, nē, tas ir saistīts arī ar uzraudzību, ar eh, likumdevējiem, un Viena no krīzes risinājumiem, ko me, meklējam šajā zaļajā grāmatā, ir ļoti sarežģīts, protams, kopējs risinājums. Tiek teikts, ka, lūk, ir tik grūti šo visu pārvaldīt, ir vajadzīga riska pārvaldības komiteja, ir vajadzīga pilnīga izpratne, pietiekama izpratne par to, lai izvērtētu šo risku realitāti. Šobrīd trūkst kapacitātes šo uzņemto risku izvērtēt, un domāju, ka līdz ar to ir vēl papildus jāuzsver šai ziņojumā Vēl par riska komiteju runājot, es domāju, jā, te ir vēl citi pasākumi, kas jāizstrādā, te būs arī citi kompromisa grozījumi, protams, lai stiprinātu šīs komitejas eh, kompetenci, pilnvars. Lai tā būtu lielāka kapacitāte, lai šīs komitejas dalībnieki varētu tiešām pavadīt laiku detalizēt, izvērtējot priekšlikumus, politiskos priekšlikumus, piemēram, attiecībā uz finanšu iestāžu uzņemto risku. Un visbeidzot, Es gribētu šeit tekstā iestrādāt arī šo ārpus finansiālā sektora risku, respektīvi risku, kas saistīts, piemēram, ar klimatu pārmaiņām. Ehm, tam, protams, ilgtermiņā ir ļoti liela ietekme, nu, piemēram, enerģētiskā sektora struktūrai un tā tālāk. Es domāju, viena no, no nepieciešamībām būtu ņemt vērā, piemēram, šo klimatu pārmaiņu risku. Arī tas jāņem vērā arī, piemēram, investīciju lēmumos. Uh, un līdz ar to arī finanšu iestādēm. Tam jāīsteno šie stresa testi attiecībā uz klimatu pārmaiņu, jo, nu, piemēram, ja izpildās tāda vai šāda hipotē, hipotēze, tad kas notiek ar šīm investīcijām, kas notiek ar šī autoceļu finansējumu un tā tālāk. Un tā joprojām, te mēs varam runāt gan par, term, e, par e, siltum centrālēm, gan tam līdzīgu infrastruktūru finansējumu, jo to darbības laikā, darbības ciklā pilnīgi noteikti dažādi veidi situācijas var mai mainīties, un klimata pārmaiņu risku nedrīkst neņemt vērā. Un eh, līdz ar to, protams, eh, šādi novērtējumi ir nepieciešami. Tie arī jāietekmē, kop, jāiekļau kopējos riska novērtējumu modeļos, kas tiek izmantoti bankās. Un tālāk par šo valdi runājot. Domāju, ka bankām ir diezgan svarīgi eh, pārliecināties par to, ka šī administrācija ir spēcīgs pretspēks un var analizēt politiku, ban bankas politiku, tas viņi arī uzņems par to atbildību, eh, un viņi nevar, nevar faktiski būt tikai tādi, kas pakļaut bankas vadībai. Tātad viņiem jā, jānodrošina šis pretspēks. Un pēdējais punkts. Piekrīt jums tam, ka e, šis jautājums, protams, nav tāds, kur ritenis jāizgudro no jauna, ir jāņem vērā jau esošie elementi. Parlamentu nostājā vēlamies iekļaut to, ka mēs e, vēl ne, neņem, neņemam vērā šo kapitāla prasību direktīvas pēdējo versiju. Nē, mēs vēlamies iekļaut vēl savus papildus prasības, kas tālāk vēl izspēlēsies gala sarunās. Mēs vēlamies, lai komisija apstiprina mums, ka apstiprina mūsu pozīciju, kā pozīciju, kas būs vairāk un pieņemta pozīcija, pirms uzsākas tālākas sarunas ar padomu. Uh, thank you. Jean-Paul. Paldies, Jean-Paul. Merci, Madame le Président. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos atvainoties Basesku kundzes vārdā, kur, diemžēl, nevarēja šeit ierasties sakarā ar lidojumu grafika maiņām. Viņa vēlējās, lai es paužu viņas viedoklī, lai es pateiktos viņas vārdā Foksa kungam par veikto darbu un arī lūdzu man izteikt dažus priekšlikumus Es personiski gribu teikt, ka es tomēr vēlētos, lai parlamenta priekšlikumi tiktu stingrāk formulēti. Es iepazīstoties ar projektu, uh, nonācu pie secinājuma, ka uh, šeit ir teikts, ka uh, ir vai, divi risinājumi, ka vai nu mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija ir laba un neko nevajag mainīt, vai arī, ja situācija ir neapmierināta, tad šie neapmierinoši, tad šie priekšlikumi ir jāpastiprina. Es vēlētos, lai būtu vairāk atsauču es Eiropas uzraudzības iestādēm. Šeit ir runa pašlaik tikai par nacionālām uzraudzības iestādēm. Protams, tām ir jāizteno noteikumi, bet mums vajadzētu stiprināt vispārējos noteikumus un Eiropas uzraudzības iestādes pilnvaras paplašināt. Un no savas puses es ierosināšu stiprināt kontroli, jo vairums šo formulējumu ir tikai tādu labu nolūku izklāstījums un aicinājumu īstenot paša eh, kontroli, bet mm, citādi es principā varētu piekrist. Um, thank you. Um... Paldies. Es pati esmu Alde grupas ēna Eh, referente, nu, tas laikam nozīmē, ka tagad drīkstēšu izteikties. Vēlējos eh, pateikties par jūsu piedāvāto ietvaru un es saprotu, ka mēs šo karkasu varam papildināt ar uh, vairākām detaļām, un e, no kolēģi teiku, izteikumiem es saprotu, ka tas ir patiešām nepieciešams. Es arī piekrītu šim proporcionalitātes pieejas aspektam, un, protams, mums ir. Uh, <clears throat> jāsaprot, ka vērtējot sistēmiskas institūcijas, uh, varētu būt eh, tādi lauciņi, kur eh, mums ir jāizmanto eh, spēcīgāki mehānismi un jāparūpējas arī par regulārām pārbaudēm. Protams, Es tagad nevēlos eh, ļoti detalizēti noteikt, kādam ir jābūt šim ietvaram, vai uh, mums ir uh, jānosaka pārāk daudz noteikumi. Un uh, tad beigās visi varbūt uh, mēģinās strādāt tikai ķeksīšu pēc, lai varētu atķeksēt tos uh, priekšnosacījums, kas ir izpildīti, bet vairs nerūpēsies par izpildītā darba kvalitāti. Tātad mums jārūpējas par tādas kopainas radīšanu un par uh, dažādu saskarsmes punktu atrašanu. Uh, Un jāsaprot, kas ir jādara valdes līmenī. Mums jāparūpēs arī par tādu daudzšķautņaināku valdi un uh, jāparūpējas par šo daudzšķautņainumu aspektu ne jau uh, pašmērķa vai politkorektuma vārdā. Un E, protams, e, ka varētu būt tā, ka kāds būs vairāk reizāk noskaņots, vai e, valdē kāds būs labējāk noskaņots, jāparūpējas par pareizo līdzsvaru. Un es domāju, ka mēs šeit varētu arī pārņemt uh, to valodu, ko izmantojam kapitāla prasību direktīvā numur 3. Un uh, tur bija pietiekam daudz labu atziņu, ko mēs varam iekļaut arī šajā jaunajā ziņojumā. Es patiešām ar interesi iepazinos ar uh, komisijas zaļo grāmatu. Tur bija vaicāts, vai valdes locekļiem vajadzētu uzņemties vairāk atbildības. Man vajadzētu padomāt, man vajadzētu teikt, ka viņiem pirmām kārtām jau ir jābūt atbildīgiem atbilstīgiem tai atbildības nastai, kas viņiem ir jānes tieši šobrīd un savu uzdevumu jāveic cienīgi. Protams, mums ir arī jāsaprot, kā uzlabot uh, valdes veiktspēju un kā parūpēties par to, lai šie cilvēki būtu pēc iespējas profesionālāki. Runājot par sistēmiskajām institūcijām, ir tādas. Uh, uh, es saprotu, ka šie cilvēki institūcijās ir ļoti aizņemti, viņiem ir jāveic liels darba apjoms un uh, cik uh, liels ierobežojums mēs šeit varētu uzlikt, vai tur būtu maksimāli trīs cilvēki vai vairāk. Un <clears throat> es nedomāju, ka mums vajadzētu noteikt varbūt tādu ļoti stingru uh, limitu ierobežojumu vai uh, Mēs uh, runājam par uh, tiem pašiem cilvēkiem, uh, kas uh, dažādās struktūrās tikai maina savu darba vietu, vai ir jābūt lielākām pārmaiņām, uh, lielākai diversifikācijai. Ir jau cilvēki, kas, piemēram, uh, varbūt vada vienu valdi, un tad viņi vēl sniedz konsultācijas kaut kādā citā institūcijā un tā tālāk. Tālāk, ja mēs runājam par revidentiem. Varbūt, eh, ka nevajadzētu viņiem uzlikt pietiekam pārāk daudz pienākumu, kas varētu pārklāties ar viņu veicamajiem uzdevumiem, un ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem, jo tādu precedenti jau pagātnē ir bijuši. Un vajadzētu arī uzdot jautājumu, piemēram, eh, bija eh, vairāki investīciju banku darbinieki, kam bija, piemēram, milzīgi izdevumi, un vai tad revidenti to nepamanīja, veicot revīzijas šajās iestādēs. Tā tad ir jāparūpējas par pietiekami eh, labu dažādu eh, pasākumu un instrumentu koordināciju. Un, ja mēs runājam par institucionāliem investoriem, arī šis aspekts ir uh, jāņem vērā. Protams, es jums iesniegšu vairākus grozījumus un uh, arī rakstiskā veidā iesniegšu to, ko es vēlos vēl redzēt šajā ziņojumā. Tālāk, ja mēs runājam par uh, uzraudzības paketi, bija pārskata klauzula, kur bija runāts par konverģenci un uzraudzības praksi, kas jāveic at atbildīgajām iestādēm un ir jāveic konverģences izvērtējums un attiecīgās iestādes neatkarību un autonomiju. Tādēļ būtu patiešām noderīgi dziļāk analizēt tieši šajā ziņ ziņojumā to, kāda parauga prakse uh, ir jāizrāda veicot šo korporatīvo vadību, ko mēs sagaidām no finanšu institūcijām, ko mēs sagaidām, tātad kādu lomu viņiem būtu jāspēlē šajā uzraudzības arhitektūrā gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Būtu patiešām vērtīgi mēģināt uh, veikt dziļāku analīzi par šo konkrēto darbu, kas jāveic tieši EFTI. Vai vēl kāds kolēģis varētu vēlētos izteikties? Nē? Tad došu vārdu Foksa kungam noslēgumā. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī visiem kolēģiem, kas izteicās šajās diskusijās. Es, protams, saprotu, ka jūs vēlties ietaupīt laiku, un es tagad neizplūdīšu garos komentāros. Jūs jau apsolījāt, ka mums vēl būs papildus diskusijas, un tad es kolēģis informēšu par pirmo darbu, ko esmu veicis apkopējot grozījumus. Paldies! Paldies! Nu, pateicoties jums, mēs esam ietaupījuši laiku, un Visi grozījumi ir jāizniedz līdz 17. janvārim, grozījumi tiks izskatīti 7. februārī, balsojums cerams 16. martā, plenārsēdē balsosim aprīļa pirmajā sesijā. Tāds ir mūsu grafiks, un tagad turpināsim darbu. Ir uh, viedokļu apmaiņa ar. Iepriekšējās prezidējošās valsts pārstāvi ar Beļģijas ministru Diģie Reindersu. Es mēģināšu viņu tagad sameklēt kaut kur kaitenī un lūdzu jūs neatstājiet zāli. Paldies! Okay, update. Dārgie kolēģi, šķiet, ka mums tagad būs desmit minūšu pārtraukums, jo ministra kungs vēl nav ieradies. Viņam vēl ir, nu, šāda darbiņa Beļģijas iekšpolitikā veicam, tādēļ viņš ir aizkavējies. Desmit minūtes tagad pārtraukums. questions. Yes. Okay. Right, well, uh, thank you. Dāmas un kungi, paldies uh, par jūsu pacietību. Es atvainojos, ka liku jums gaidīt, bet mēs kā politiķi esmu pārliecināti visi apzināmies to, ka ir jāpieņem uh, sarežģīti budžeta lēmumi un tas prasa zinām laiku. Tagad ar uh, lielu prieku mūsu vidū sveicu premjera uh, vietnieku Didie Reindersu, viņš ir finanšu ministrs un, protams, mēs visi viņa vaigu esam redzējuši pietiekam bieži. Un uh, ceru, ka mūsu līdzinājās diskusijas ir sev pierādījušas kā pietiekam veiksmīgs. Viņš ir arī bijušais ECOFIN priekšsēdētājs. Viņš pastāstīs par prezidentūras veikumu, par raidāmajiem izaicinājumiem un Uh, mūsu sadarbība bija ļoti veiksmīga, tādēļ ar patiešām lielu gandarījumu šajā nedaudz novēlotajā brīdī ar lielu prieku došu jums vārdu, lai jūs varētu pastāstīt par to, ko ir paveikusi Beļģijas prezidentūra un arī par uzdevumiem, kas jūs gaida nākotnē. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies, Šarona, par šādu jūsu uzaicinājumu, par to, ka jūs uh, tādus laipnus vārdus man sakāt uh, šodien. Mm, man vienmēr ir bijis liels prieks tikties ar parlamenta deputātiem, un es vēlētos arī visiem novēlēt laimīgu 2011. gadu. Ir uh, paredzētas divas prezidentūras šajā gadā. Tas sākas ar Ungārijas prezidentūru. Es mm, nepakavēšos detaļās pie visa, kas ir izdarīts uh, Beļģijas prezidentūras laikā. Jūs zinat, ka notika svarīgā koplēmuma procedūra, bet es runāšu tā īsumā par veikto. Vispirms par mūsu darba grafiku. Uh, no 2010. gada jūlija mēs organizējām sarunas ar parlamentu par koplēmumu procedūru, un mēs uzskatījām, ka ir svarīgi sākt sarunas gan ar parlamentu, gan ar padomi vienlaicīgi, jo Pretējā gadījumā mums būtu jāgaida vispirms padomas lēmums pirmā lasījumā, pēc tam uh, notika pirmais lasījums parlamentā. Un, uh, un uh, ja mēs šādu procedūru īstenotu, tad katrs iestātos par savu viedokli un tas viss vilktos uh, mēnešiem un gadiem. Uh, Jūs zināt, ka uzreiz jūlija sākumā mēs sākām strādāt no, jau no 1. jūlija pie uzraudzības, finanšu uzraudzības paketes. Tas bija, protams, mūsu prezidentūras mērķis. Es vēlētos pateikties parlamentam, jums, Šaronai, referentiem, ekon komitejas deputātiem. Bija ļoti uh, svarīgi tas, ka parlaments nolēma atlikt atsevišķus balsojumus. Un mums bija vienota pieeja, ka ir iespējams vest sarunas un panākt vienošanos jau septembrī. Un tas tad bija darbs pie uh, IMF direktīvas un tā tālāk. Runājot par finanšu uh, sektoru. Mums bija viens galvenais mērķis uh, veidot jauno finanšu uzraudzības arhitektūru. Esmu ļoti priecīgs, ka izdevās panākt vienprātību padome un ļoti lielu vairākumu parlamentā, un tad mēs arī uh, strādājam pie reitinga aģentūru direktīvas un uh, arī šobrīd notiek darbs pie vairākām direktīvām. Šo darbu turpinās uh, jaunā prezidentūra. Un līdz 2011. gada sākumam mēs bijām atbildīgi par pirmās pakotnes īstenošanu, proti par šīs jaunās arhitektūras iedibināšanu. Un uh, ļoti svarīgi bija uzsākt darbu pēc iespējas ātrāk, lai šīs jaunās institūcijas tirgu uzraudzības iestāde, banku iestāde un apdrošināšanas uzņēmumu iestāde sāktu jau darboties, lai tiktu iecelt cilvēku amatos un lai uzsāktos diskusijas arī ar uh, pārstāvjiem dalību valstīs, un es zinu arī, ka parlaments organizēs uzklausīšanu, šo kandidātu uzklausīšanu pirms uh, tiks uh, iecelti amatošie cilvēki un uh, arī runājot par risku uzraudzības iestādi, tika nolēmts, ka komiteju vadīs Eiropas centrālās bankas prezidents. Mēs arī, protams, nonācām pie secinājuma, ka ir jāizdara secinājumi no finanšu krīzes, ir jāmācās no tā, ko mēs esam piedzīvojuši, ka ir nepieciešams veikt jaunu uh, regulējumu ieviešanu, izveidot jaunas uzraudzības iestādes. Mums bija laba sadarbība ar parlamentu un ekonomikas komiteju, un es ceru, ka ar katru gadu mēs uh, piedzīvosim to, ka finanšu sektors arvien vairāk tiek uztverts no visa Eiropas viedokļa un ka tiks paplašināts jauno institūciju pilnvaras. Un uh, arī darbs pie reitingu aģentūru uh, regulējuma arī bija nopietns un grūts. Es uh, Tagad gribu runāt par uh, pārvaldības jautājumiem. Pie šā jautājuma mēs daudz runājām. Mēs uh, Beļģijas prezidentu nāca klajā ar virkni so uh, pasākumu. Padoms prezidents Van Rompuis izveidoja darba grupu, uh, un tā iesniedza priekšlikumus Eiropas komisijai. Mūsu mērķis uh, prezidentūras laikā bija virzīt uz priekšu šo pasākumu īstenošanu, un uh, mēs uzskatījām, ka jāuzsāk viedokļa apmaiņa ar parlamentu pēc iespējas ātrāk par šiem jautājumiem. Uh, pēdējā tikšanās reizē ar ekonu komiteju komiteju. Mūsu pieeja bija tāda, ka referentiem jāsāk darbs un ka 2011. gada pirmajā ceturksnī mēs varēsim pavirzīties uz priekšu un notiks patiesi um, auglīga diskusija ar parlamentu. Uh, Darbs ir sagatavots, komisija ir nākusi klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, arī darba grupa ir veikusi savu uzdevumu, un mēs uh, tagad ķeramies pie šīs pārvaldības sistēmas uh, iedibināšanas. Uh, Bēģijas uh, prezidentūras laikā ir pieņēmts lēmums par Eiropas uh, semestri, un tagad šis darbs ir jāturpina, un es arī zinu, kas ir tie referenti, kas turpinās darbu pie šā jautājuma. Mums arī padome ir notikušas diskusijas par to, vai nepieciešamas sankcijas un kā tās īstenojams attiecībā pret valstīm, kas uh, neīsteno stabilitātes programmu saskaņā ar stabilitātes paktu, bet es nepakavēšos pie šiem jautājumiem, jo tie bija tādi sagatavošanās priekšdarbi mūsu prezidentūras laikā, un tagad pie šā jautājuma strādā jaunā prezidentūra. Nodokļu jomā Mums arī ir bijis iespējams pavirzīties uz priekšu šajā jautājumā. Dažos ļoti tehniskos jautājumos es neatgriezīšos pie PVN un jaunajām procedūrām, kas īstenojams virknē dalību valstu attiecībā uz PVN iekasēšanu, bet uh, mēs esam visvairāk pavirzījušies uz priekšu cīņā pret uh, krāpšanu nodokļu jomā, gan attiecībā uz uh, finanšu tirgiem, kur šeit nebija nepieciešama vienbalstība, bet tomēr tas bija vēlams, lai tā būtu, izveidojot alternatīvo fondu regulēšanas iestādi Eiropas Savienībā. Un mēs arī strādājām pie kompromisa par uh, nodokļu un finanšu administrāciju, attiec, lai nu, garantētu to, ka dalību valstis spētu labāk uh, iekasēt nodokļu ieņēmumus, pateicoties informācijas apmaiņai. Ir jau paredzēts uh, darba plāns uh, informācijas apmaiņas īstenošanai. Tāpat uh, būs arī vēl jāturpina darbs attiecībā uz banku nodokļiem, uz nodokļiem finanšu sektoram arī uh, notiks uh, debates turpmāko mēnešu laikā. Un mēs arī cenšamies, uh, lai šie jautājumi parādītos ne tikai uh, padomes, bet arī G20 un SVF uh, darba kārtībā, proti jautājums par finanšu transakciju nodokļiem. Un tāpat uh, ir izveidota darba grupa, kas strādā pie praktiskiem jautājumiem, kāda ir nodokļu bāze, nodokļu likmes, lai tā būtu ne tikai tāda tehniska, bet arī politiska diskusija, kas uh, liecinātu par uh, dalību valstu konkrētu vēlmi ieviest šādus nodokļus. Mēs vēlējāmies šajos jautājumos tātad pavirzīties uz priekšu. Un uh, Es, eh, protams, jums neskaidrošu to, ko jūs jau paši vairāk kārt esat nobalstojuši, bet mēs eh, prezidentūras laikā centāmies uzlabot uh, publisko vai valsts finanšu kvalitāti. Runājot ne tikai par to, kā dalību valstis īsteno Māstrihtas un uh, stabilitātes un izaugsmas pakta finā, uh, skaitliskos rādītājus par šiem trim uh, 3% deficītu un par uh, iekšējo parādu, kas nedrīkst pārsniegt 60% no IKP, bet arī uh, vienlaikus ir jādomā par to, ka ir jāīsteno sabiedrības vajadzību īstenošana, proti izglītības jomu, jo mēs runājam par uh, uzzināšanām balstītu sabiedrību, tāpat nedrīkst aizmirst uh, iedzīvotāju novecošanos, cīņu pret klimatu pārmaiņām, un mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem gan mūsu valstīs, gan arī jāsniedz atbalsts tām valstīm, kas nevar patstāvīgi šādas politikas izstrādāt. Ir sagatavoti ziņojumi par uh, īstenotās politikas efektivitāti attiecībā uz pensiju sistēmām, tāpat tiek, tiek strādāts arī pie izglītības kvalitātes izvērtēšanas. <clears throat> Protams, lai iz, sasniegt izvirzītos mērķus, ir vēl jāstrādā arī pie statistikas datu kvalitātes uzlabošanas, tīpaši dažās valstīs, lai nodrošinātu, ka statistikas dati ir pietiekamami kvalitatīvi, lai varētu analizēt valsts finanses. Nav jēgas runāt par izglītības, eh, sociālo jautājumu un citu finansējumu, ja mūsu rīcībā nav atbilstošu statistiku datu par visu Eiropas Savienību. Eh, tiek analizēts ne tikai budžeta saturs, bet arī Eiropas Savienības un dalību valstu pārstāvība starptautiskās institūcijās. Šeit es domāju starptautisko valūtas fondu. Prezidentūras laikā mēs uh, centāmies rosināt debates ar mūsu partneriem pasaulē par to, kā citādi organizēt starptautisko valūtas fondu, lai labāk būtu pārstāvēts attīstības valsts, nabadzīgās valstis. Tāpat arī par to, kā organizēt G20. Un es domāju, ka šo darbu turpinās arī turpmākās prezidentūras, un mēs izmantojam noteikti to faktu, ka G20 uh, uh prezidentūra šobrīd ir uh, Francijas, Eiropas valsts rokās, un mēs uh, vēlamies, lai uh, būtu šeit uh, zināmas līdzības ar pārstāvniecību uh, G20 un SVF. Es uh, noslēgumā vēlētos vēlreiz pateikties visiem referentiem, ēnu referentiem, deputātiem, ar kuriem uh, man bija tas tās gods un laime tikties šo sešu mēnešu laikā. Es pateicos par efektīvu sadarbību, par to, ka ir uh, pieņemta virknes svarīgu dokumentu Un, protams, var uz daudziem jautājumiem skatīties gan optimistiski, gan pesimistiski, sakot, ka glāze ir pa pusē tukša vai pilna, tad es domāju, ka ir jāizmanto nākošā prezidentūra, lai šo pustukšo glāzi piepildītu vai pa pusē pilno glāzi piepildītu vēl vairāk. Es vēlreiz pateicos par mūsu auglīgo sadarbību sešu mēnešu laikā un, protams, šī sadarbība turpināsies arī trio sastāvā, un šis darbs turpināsies Ungārijas prezidentūras laikā. Thank you very much. Um, Paldies. Man jau ir pieteikus, pieteicies Žāns Pols Gozēs, Pūman kungs un vēl citi kolēģi. Vispirms vārds Gozēs kungam paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies uh, ministru kungām, kurš ir vadījis Ekofin un tagad ir go, tā goda prezidents. <clears throat> Mums uh, atlikušajā laikā, tātad uh, es vispirms vēlētos vēlēt jums laimīgu 2011. gadu, vēlu, vēlu jums panākumus šai gadā Un vēlreiz es vēlos pateikties par to, ka jūs tik aktīvi esat darbojies un bez jūsu enerģiskās darbības mēs nebūtu sasnieguši to, ko mēs esam sasnieguši sajos sešos mēnešos. Un tagad man tāds neliels lūgums. Es nebiju referents kad jūs runājāt par uzraudzību plenārs sēdē, jūs runājāt, ka tas ir vēsturisks um, notikums Eiropas vēsturē, un es tam piekrītu. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, kas tiks iecelts uh, šo iestāžu vadībā. Es zinu, ka tiks īstenota procedūra, bet es domāju, ka arī kandidātu izvēle ir jābūt simboliskai. Mēs nevaram pieļaut, ka šīs svarīgās iestādes darbotos uh, bez tā, ka to vadītāji būtu atpazīstami. Pat ja vienkāršiem iedzīvotājiem tas varētu likties pārāk sarežģīti, mums tomēr ir nepieciešami simboli, mums ir vajadzīgas institūcijas, uh, Un uh, es jums arī vēlreiz piekrītu, ka šādas Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas izveide ir vēsturisks notikums, un mums jāturpina šis darbs. Paldies par jūsu veikumu, ministra kungs. Udo, lūdzu. Ministra kungs, es īstenībā varu piekrist tikai tam, ko teica Žants Pols ja mēs runājam par uzraudzības iestāžu priekšsēdētāju, eh, tas ir uzdevums, tas ir tāds kā tests. Sociāla demokrāti, kurus es pārstāvu, vienmēr nebija ar jums prezidentūras laikā viensprātis, un eh, šobrīd arī tas tā nav, un tas jau arī nebūtu nav vajadzīgs, mums nav jābūt viensprātis. Bet ko es vēlējos pateikt? Jūs bijāt pietiekami atklāts, jūs darbojāties konstruktīvi un īstenībā jūs esat eh, Eiropu pavirzījis eh, pa kādam solītam uz priekšu šajā laikā un tas nav maznozīmīgi. Un eh, šo uzraudzības iestāžu vadītāju loma ir pakļauta zināmam testam. Tas pierādīs to, cik nopietni mēs uztveram savus uzdevumus un arī Jāņem vērā, ka Eiropas saimnības institūcijām ir jābūt pietiekami viedām, nopietnām, lai tās varētu tikt galā ar mūsu laikos, eh, eh, mūsu laikos sastopamajiem uzdevumiem un izaicinājumiem, un to no nu mums sagaida arī mūsu pilsoņi. Liels paldies jums par visu eh, veikumu prezidentūras laikā. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar. Lielas paldies, priekšsādātāji. Saka Fejo kungs. Iesaukumā gribēju pateikties ministram par viņu darbu pēdējo sešu mēnešu laikā un arī par to, kā viņš ir īstenojis attiecības ar Eiropas parlamentu un gribu to atzīmēt pavisam personīgā kārtā, jo bija viens no tiem referentiem, kas strādāja pie ekonomiskās reformas dokumenta un ļoti labi zinu, kādā veidā tiešām šīs attiecības Eiropas parlamentu norisinājās. Gribēju uzdot divus eh, tiešus jautājumus. Pirmām kārtām, kādu jūs redzat eiro nākotni? Mēs visi zinām, kas noticis Mm, zinām arī, ka šodien mm, starptautiskās avīzes ir runājuši par to, kāds eh, spiediens tiek izdarīts uz Portugāli, lai tā vērstos pie stabilizācijas fonda Eiropas Savienībā. Vai jūs domājat, ka tāds arī notiks? Ko jūs domājat par šo spiedienu, kas tiek izdarīts? Un otrs jautājums - ekonomiskā pārvaldība. Ko jūs domājat par komisijas sagatavoto dokumentu attiecībā uz saistībām samazināt parādus ikgadēji par līdz pat 2020. gadam? Un kāda ir padomas nostāja šai, šai ziņā? Tālāk par izņēmumiem, par atbrīvojumiem. un attiecīgām korekcijām izaugsmas un nodarbinātības paktā. Paldies, laiks atkal ir ierobežots, varbūt tad iziesim cauri visiem sarakstiem, sarakstā viņš šķiet eh, arvien aug, tālāk Filips. Paldies, priekšsādātāji, godātais, mm, bišais priekšsādātājs. Nu, es pats arī esmu beļģis, protams, un esmu tiešām lepns par to, kā jums eh, Beļģija izdevās kopumā īstenot šo prezidentūru? Nu, man, protams, varbūt arī jums nebija vienmēr viens, viens viedoklis, bet tas ir tikai atbilstīgi, bet tiešām paldies par šo ļoti nopietno veidu un dinamisko veidu, kādā jūs īstenojot mūsu sadarbību. Un ceru, ka jūs, domāju, ka jūs labi sazinos, sadarbojaties ar Spāniju un domāju, ka arī ar Ungāriju jums būs bijuši līdzīgs laiks, jebkurā gadījumā paldies par to visu. Divi jautājumi saistībā ar to, ko jūs teicām viens par prezidentūru un uzraudzības jautājumiem. Atsevišķos gadījumos ir ne tikai viens kandidāts vien, un, un domāju, ka kandidātu skaits un kvalitāte tas ir diezgan svarīgs jautājums. Kāda ir jūsu komentāra par to? Un otrām kārtām ekonomiskā pārvaldība. Uh, ir tādi punkti, par kuriem faktiski nav bijuši īpaši daudz uh, publiskas diskusijas, respektīvi jautājums par makroekonomisko uzraudzību. Nu, lūk, šī, šis uzraudzības rādītāju uh, eh, kopums. Un kas, kāds ir šīs diskusijas padomas iekšienē? Mēs jau zinām, ko domā komisija, parlamentam, protams, arī būs viedoklis. Man interesētu jūsu vīzija par šo jautājumu. Un noslēgumā Nu, tagad, ka jums atkal būs mazliet brīvā laika jādomā, nu, tāpēc, ka jums vairs nebūs jāvad šī prezidentūra un tam līdzīgi Eiropas Savienībā. un jūs varēsiet la vairāk laika kā pavadīt savas partijas uh, priekšgalā. Nu, vēlu jums drosmi! Nu, un es gribēju jums te pasniegt nelielu dāvanu, nu, tagad, kad jums tiešām būs pazliet brīvā laika parādījies, varbūt tas jums palīdzēs. Okay, so. Lieliski turpina priekšsādātāji. Jā, tāds vakara lasīšana, lasīšanai pirms miega. Klinca kungs, jā, pēdējo sešu mēnešu laikā mēs varētu runāt par to, ka mums bija tādi kā divi priekšsēdētāji prezidentūrai, prezidentūras priekšsēdētājs un tad pastāvīgais priekšsēdētājs Rompeikungs. kungs. Es vēlējos pavaicāt, kāda bija šī sadarbība starp rotējušām prezidentūrām un pastāvīgo padomus priekšsādātāju, un vai tas bija pietiekami veiksmīgi, vai tas nozīmēja soli uz priekšu, jo mēs to būtu vēlējušies, vai arī. Tas tikai eh, sarežģīja jau tā pietiekami komplicēto darbu, kas veicams Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, uh, Ildiko. Paldies, Ildiko. Un pēc tam Kejai došu vārdu, kā pēdējai. Paldies. Ministra kungs. Esam patiešām pateicīgi par to, cik aktīvi eh, darbojāties Beļģijas prezidentūras ietvaros par to, ka sagatavojāt ļoti daudzus dokumentus, kas tālāk, protams, nodoti darbam Ungārijas prezidentūrai. Un paldies arī par šo pozitīvismu, redzot glāzi kā puspilnu, nevis pustukšu. Protams, ka šī trijo sistēma nodrošina turpināšanos, turpināmību un ļauj tā arī strādāt pie dažādiem dokumentiem tajā pašā laikā. Redzam, ka ir notikusi tāda kā uzsvaru maiņa, spēcīga uzsvaru maiņa 2011. gada eh, pirmajā sadaļā un arī polijas, paredzētajā polijas prezidentūrā šī gada nā, otrajā pusē. Nu, šis eko, ekonomikas izaugsmas jautājums, atgūšanās jautājums. Uh, nu, tiek uztverts kā realitāte. Es gan to neredzu, ka tādu pavisam reālu faktu. Jūs kā iepriekšējā prezidentūra, jūs jau mantojāt šo ļoti sarežģīto situāciju. Mums visiem bija jāspēj rast tas pareizais regulējumu līmenis, lai izaugsmu virzītu uz priekšu dalību valsts savā starpā dalību valstīm bija dažādas problēmas ar valstu parādiem un tam līdzīgi. Uh, Ungārija ir valsts, kam ir ļoti pozitīva nostāja tās ekonomikas politika un stratēģija 2020. gadam lielā mērā sakrītība atbilst um, tam, par ko tiek runāts uh, stabilitātes un izaugsmas paktā. Nu, protams, ka situācija dalība valstīs katrā ir atsevišķa, bet kopējais mērķis ir vienots jebkurš uzdevums, kas mūs gaida, pilnīgi noteikti, nu, vienalga, vai tam mēs runājam par ekonomisko pārvaldību vai mm, kohēzijas reformu vai kopējo lauksaimniecības politiku vai jaunie budžeta plānošanas periodu. Visi šie uzdevumi mums ļauj pāršķirt jaunu lapusi un arī liek sastapties ar jauniem izaicinājumiem. Tas pats attiecas arī uz Ungāriju. Šī Ungārija būs pirmā prezidentūras, pirmais prezidentūras periods, un es domāju, ka ir tikai pareizi nodrošināt konstruktīvu pieeju šim uzdevumam. Ir vajadzīga vienot, vienotība, tāpat laikā ir jābūt arī tādai apņēmībai izšķirīgai izlemtspējai atsevišķu jautājumu gadījumā. Un tāpēc šī puspilnā glāze, izmanto šo jūsu meta, metaforu, patiešām ir jāpiepilda vēl tālāk, tā lai polijas prezidentūrai varam nodot jau pilnu glāzi. Šajā pēc Lisbonas periodā esam sastapušies ar jauniem uzdevumiem. Un tas, protams, attieksies uz katru nākamo rotējošo prezidentūru. Un attiecības ar pašreizējo prezidentūru, nu, jāzina, jāsaka, acīm redzot, nevienmēr ir tik vienkāršas un vieglas. Beig beigās Miris, ka mums var pastāstīt, ka Ungārijas prezidentūra eh, labprāt ar jums konsultētos vēl par daudz uzdevumu īstenošanu. Keja, tālāk jums vārds. Paldies priekšādātāji. Es lūdzu vārdu tikai tāpēc, lai teikt jums lielu paldies par paveikto darbu visu iepriekšējo sešu mēnešu laikā, Jūs uzņēmāties eh, šo amatu ļoti grūtā laikā un radāt ļoti labas izējas iespējas no virkni problēmām, kurām jūs piedāvājat risinājumus. Īpaši gribu pateikties jums par jūsu spēju saredzēt to, ka nevieniem, ne visiem jābūt viensprāts, ka viedokļu dažādība ir iespējama un tik un tā ir iespējams nonākt pie kompromisa. Dažādām valdību valstīm bija dažādi viedokļi, ļoti eh, dažādos punktos darbā pie visiem ziņojumiem, ko izskatījām iepriekšējos sešus mēnešus. Un jāsaka, jūs vien vienmēr spējāt rast veidu, kā virzīties uz priekšu, un tāpēc gribu pateikties jums savā un arī savas EKR grupas vārdā. Paldies, jā! Nu, acīm redzot, tas tiešām bija tāds plašs pateicības vārdu vilnis, pelnīts, pilnīgi noteikti. Un pirms jūs dodaties prom un dodaties atur, vai jūs varētu atrisināt mums arī šīs eiro makroekonomikas uzraudzības problēmas un viss cits problēmas, par kurām šeit jums uzdevu jautājums. Es eh, zinu, ka, jā, jūs vēl vēlaties atbildēt, bet arī mums ir paredzēta pieņemšana tepat ārpus durvīm, tāpēc, nu, pavisam īsi jūsu pēdējās, pēdējie noslēguma vārdi par šiem salīdzinoši ļoti lielajām problēmām, jo jūs jau, protams, joprojām turpināsiet strādāt pie šiem problēmu risināšanas, vai ne tā? Jā, paldies! Lielas paldies par šiem ļoti pozitīvajiem vārdiem. Mēs tiešām centāmies saprast to, ka iespējams diskusijas īstenot arī ar ļoti dažādu viedokļu pārstāvjiem un eh, kompromisu ir iespējams rast reizēm, protams, tas ir grūtāk, eh, īpaši kā jūs redzat to Beļģijas kontekstā, bet nu, mums ir ļoti plašas un garas tradīcijas eh, kompromisu meklējumos. Nu, līdz ar to jāsaka, ka ar jums tas bija vienkāršāk. Es ceru, ka šis darbs arī turpināsies sadarbībā ar Ungārijas prezidentūru turpmākajos mēnešos, un varbūt mums daudz no šiem sarežģītiem jautājumiem izdosies arī tālāk atrisināt. Tālāk, kas attiecas uz jautājumiem, es runāšu tā nedaudz lakoniski. Uh, Mm, par eh, dažādu iestāžu vadību. Nu, mērķis ir nodrošināt pēc iespējas spēcīgāku neatkarību, objektivitāti šīm, šiem pārstāvjiem, šiem vadītājiem. Un es zinu, ka parlaments tam piekrīt. Eh, parlaments eh, komisija prezentēs tādu īsu sarakstu ar kandidātiem. Mums izveidots arī kopējs panelis to izvērtēšanai, un tad, protams, šī uzraudzības iestāde, kas pieņems lēmumu, un padomu pilnīgi noteikti procedūrā neiejauksies. Uh, Tāpēc, atklāt sakot, es biju pat mazliet pārsteigts ieraugot, ka šis bija ļoti neliels kandidātu skaits, kas tika iekļauts sarakstā. Bija eh, ļoti daudz, kas šaus eh, eh, piedāvāt savu kandidatūru, bet, nu, es ceru, ka beigu beigās mēs tomēr nonāksim pie tās personības izvēles, kas spēs šo ļoti sarežģīto iestādi atbilstīgi arī vadīt sistēmisko risku komite, komitejas gadījumā. Tas ir tieši tas pats, tur, protams, lielāka ietekme Eiropas centrālajai bankai. Uh, Bet, nu, jebkurā gadījumā es nevēlētos šeit izteikt kaut kāda veida vienu vai otru viedokli, nē, jo parlamenta rokās būs izvērtēt šos, kan, mm, skatīties šo procedūru. Nu, Tāpēc jūs arī var, būsiet tie, kas izteiks savus lēmumus tajā brīdī, kad šis saraksts liks likts jūsu priekšā. Kas attiec uz šiem trim komentāriem par eiro? pārvaldību un ekonom, makroekonomikas pārvaldību. Esmu pārliecināts, ka eiro ļaus pretoties šai krīzē, ar ko esam sastapušies. Tam ir jātic. Eh, tam ir jātic, ir jāizveido, protams, arī attiecīgie instrumenti. Un jādara tā, lai eiro nesastops ar problēmām turpmākajos gados. Pie tā mēs strādājam, arī jūs parlaments pie tā strādājat ir jāveido intervences mehānismi, kas būtu pietiekami spēcīgi, jāveido jauna stabilitātes mehānismu Eiropas līmenī, kas ļaus uh, sākt darbu jau no 2013. 13. gada. Nepieciešams, lai Eiropas centrālā banka arī spēja uh, um, salīdzinoši vienkāršā kārtā iejaukties, rīkoties un konsolidēt situāciju dalību valstīs. Uh, Un eh, jānodrošina, ka visam, visas dalībvalstis pieņem šos nosacījumus un saprot, ka ir nepecie, nepieciešams uz, uh, atsaukties, izmantot šos instrumentus un pasākumus tajos gadījumos, kad ir budžeta problēmas, lai vismaz vidējā termiņā nodrošinātu stabilitāti. Mm, pārvaldības jautājums, nu es te tā varbūt personīgāk izsakos, bet padomu kopumē atbalsta šo kopējo ideju. Uh, Um, parādu samazināšanu, pakāpenisku samazināšanu uh, pēc tādas vai citādas formulas, bet tā tad ir doma par to, ka tiks noteikts mērķis, skaidrs un garš mērķis, kas tiks attiecīgi arī noteks, noteikts, uh, attiecīgi ar sankcijām un tā tālāk, tiks izveidot visu šī procedūra, Bet diskusijas par to, vai ir vajadzīgs šāds, e, šāds instruments, tādas nepastāv. Nu, vienkārši jādomā par to, cik tālu šīs sankcijas ies, cik tās būs spēcīgas. Nu, vai tie būs, piemēram, noguldījumi ar procentiem, bez procentiem, vai tiks noteikti šāda veida nianses. Vai, piemēram, tiks noņemtas balsošanas tiesības. Nu, neslēš jums, ka tāds diskusijas, protams, notiek. Un, e, protams, tie ir arī ļoti daudz dažādu viedokļu. Jo Pat neviena no dalībvalstīm, protams, nevēlēsies atteikties no savām balsošanas tiesībām, bet ir arī cita veida sankcija, sankcijas, ko varētu, piemēram, izveidot. Un tas ir, e, kas attiecas uz makronisko uzraudzību. Bija šis, kā zināt, ziņojums par pensijām, izglītību, veselību. Makroniskā uzraudzība pilnīgi noteikti ir tāda, kam jāietver visas, visa veida attīstība, nu gan attiecībā uz valsts parādiem, uh, gan izaugsmas jautājumiem, deflāciju, procentu likmēm, un tad turklāt vēl jāiekļauj arī nodarbinātības jautājums, nodarbinātas kvalitātes jautājums. Turklāt, protams, jādomā arī par finansējumu attiecībā sabiedrības novecošanos. Vienlaicīgi, protams, arī atceroties, ka jācīnās pret klimatu pārmaiņām. Visi šie atsevišķie parametri ir jāintegrē vienā veselumā. Uh, Un e, tas, protams, viss kopā tad ir šī makromiskā pāraudzība, uzraudzība. Tad, tad e, ir jābūt pietiekam visaptvarošiem parametriem, kas kopumā uh, atspoguļo situāciju. Nu, noslēgumā gribu vēl tikai teikt, ka ceru, ka Ungārijas prezidentūra pilnīgi noteikti um, arī ļaus šo glāzi piepildīt. Ja es gan nezinu, kurš te būs tas, kas šo glāzi tad izdzers pēc tam, bet. Uh, Mm, pilnai glāzē tiešām ir jābūt. Nodosim nu, tālāk to uh, polijas prezidentūrē. Nu, un ja tā būs tukša, tad tā atkal būs jāpiepilda no jauna, ja būs jāpilda nākamā glāze. Tā, lai visi šie mērķi tiktu arī sasniegti. Un kas attiec uz prezidentūru, nu ne jau šai zālē man būtu jāatgādina, ka kopēja Eiropas arhitektūra reizēm var būt diezgan sarežģīta, ja runājam par šī dubulto prezidentūru. Nu, uh, Beļģijas prezidentūras laikā mēs centāmies panākt divas lietas. Mēs centāmies nodrošināt šo sadarbību starp visām iestādēm, visām institūcijām, kuru uzdevumā bija rīkot diskusijas. Vienalga, vai mēs runājam par ekofinu, eirogrupu, eirozonu. Mm, eh, mēs ar visiem sadarbojamies, tad ar ekofinu vadību, ar padomas vadību arī ar komisijas vadību strādājam, protams, arī Eiropas centrālās bankas vadību. Un domāju, ka diezgan korekti mums izdevies šī sadarbība arī īstenot, kas attiec uz Beļģijas prezidentūru un pastāvīgo prezidentūru, kas, kā jūs zinat, jā, arī tiešām ir Beļģis. Nu, tad jāsaka, mēs vienmēr centāmies mm, priekšplānā izvirzīt tās funkcijas, kas ir viņam un tad, kas ir nacionālās prioritātes. Tātad pārsvarā pievērsties šai koordinācijas funkcijai Un Beļģijas premjerministram bija jāspēj būt par koordinātoru starp visiem šiem dažādiem jautājumiem, starp dažādām dalību valstīm. Tāpat laikā mm, neaiz, ne, nepildot tās funkcijas, kas tagad nodotas tālāk, kas nodotas Van Rompuykumam. Nu, tā bija, jā, tāda zinām attīstība, virzība uz priekšu. Atš, tas bija atšķirīgi no visām citām iepriekšējām prezidentūrām, bet tas, protams, tā ir tikai normāla. Un, uh, Jāsaka, zināmā mērā tas nodrošināja turpināmību, ka, ka darbība bija, nu, tā teikt, beļģu rokās. Bet tāpat laikā, jā, jāatstāja šī rīcības telpa pastāvīgai prezidentūrai. Un e, mēs tāpat laikā pievērsāmies šīm dažādajām padomus atsevišķiem struktūrām un e, tiem mērķiem, kas. E, bija saistīti tieši ar padomu. Tātad, jā, tika izveidot šis pirmais bezprecedenta ceļš, eh, kas cerams tālāk arī attīstīsies. Nekad neesmu slēpis, eh, un paldies, protams, arī jums par jūs, ka jūsu atbalsts ir bijis ļoti nebeziešanas. Paldies! Es nekad neesmu, kā jau teicu, slēpis, ka mēs esam viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, kā Beļģija, bet tāpat laikā, tāpat laikā panākt to, ka ir tādi vadītāju iestāžu priekšgalā, kas, ir, paz, kas pazīst visu šo Eiropas struktūru, uh, nu, ka tas viss vēl notiek arī Briselē, jā, nu tas ir mm, liels gods, un tas zināmā mērā varbūt ir arī vienkāršāk, jo daudz um, vienkāršāk to visu darīt šeit, uz vietas. Un, nu, un, protams, varbūt arī mums bija vienkāršāk tāpēc, ka šī pastāvīga un rotējošā prezidentūra abas bija no, no Beļģijas, un e, tas ļāva mums šo pirmo, nu, bezprezidentu situāciju labāk pārvaldīt, labāk veidot tālākas, e, tālākas virzības norādes. Mm. Es patiešām esmu priecīgs, ka varēju piedalīties šajā darbā, sadarboties ar jums, ar parlamentu. Gozes kungs jau man nosauc par godu priekšādātāju, jā, nu, jā, šķiet man jau divreiz tā tik saukt, jo es jau arī 2001. gadā un 2010. gadā biju Ekofin priekšsēdis. Un jāsaka, nu, man jau bija iespēja tikties ar parlamentāriešiem un, domāju, 2010. gadā. Uh, Šķiet, gan es vairs nevarēšu atskaitītās reizes, cik tikos ar deputātiem, tas bija ārkārtīgi daudz, bet no nu, jebkurā gadījumā es uzskatu par ļoti labu un pozitīvu attīstību. Well, thank you very much. Paldies! Mēs te daudz runājam par uh, pustukšām un pa pusē pilnām glāzēm. Es ceru, ka mēs varēsim tās piepildīt uh, pilnībā un esmu arī uh, gatava to darīt kopīgi ar jums šajā jaunajā gadā. Esam beiguši šo sanāksmi. Paldies!